Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, es sveicu jūs mūsu sanāksmē. Un es vēlos jums pastāstīt, ka mums ir nelielas izmaiņas par klases jautājumiem, tad runāsim rītdien deviņos, savukārt es tos trīsim balsošanu, papildus vēl grozījumi. Eiropas eh, kaimiņattiecību politikas instruments uh, un pārējie instrumenti. Tos izskatīsim šodien pēcpusdienā. Un tāpat arī izskatīsim ar jautājumu pēcpusdienā par uh, ANO, tā kā to es arī to izgrās labs darbs. Ja jūs piekrītat, tad apstiprinām iepriekšējais protokols vai kāds ir izlasījis ja nav, nesat izlasījuši, tad tie tādi ir apstiprināti. Man arī nav jums nekas sakāms. Līdz ar to. Mums sako tad um, viedokļu apmaiņa ar Āfrikas Savienības miera un drošības komisāram Tānu Lamambrus kungu. Paldies, ka jūs esat ieradies Eiropas parlamentā. Manuprāt, tas skaidri iezīmē vēlreiz um, mūsu labu pamatu, lai šeit kopā ar ārlietu komiteju un aizsardzības un drošības apakškomiteju mēs tad iedzinātos šajos jautājumos. Iedzinātos uh, konfliktā Sudānās, abās Sudānās vai Malī vai arī Konio un vai arī Gvinējas Bisejas situācijās, mēs redzam, ka jums ir ļoti daudz darba. Un tāpēc mm, mums ir prieks, ka jūs šodien esat šeit. Eiropas Savienība, Eiropas komisija ir arī jau uzsvērusi, ka Āfrikas Savienība arvien pieaug. Jums ir arvien lielāks spēks un teikšanu tomēr arī, lai ieja, iesaistītos šādos konfliktos un līdz ar to jūs arī varētu vairāk mums šodien pastāstīt par dažādu veidu iestādēm, kādā veidā, piemēram, Āfrikas Savienība sadarbojas ar citām reģionālām iestādēm. Tāpat mums interesē, kā Eiropas Savienība var aizstāvēt jūsu pozīcijas un palīdzēt jums reaģēt krīzes situācijās. Lūdzu, vēstniekungs, vārds jums, un pēc tam sekos debats.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 man bija iespēja sadarboties ar jums un ar uh, drošības uh, komiteju agrāk. Un es uh, priecājos, ka man bija šāda iespēja sadarboties. Un es vēlētos arī pēc iespējas darīt visu iespējamo, lai veicinātu šo dialogu. Un attiecības starp Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību ir ļoti svarīgas, un partneru attiecības, kas tagad veidojas, ir jau devušas vairākus eh, svarīgus rezultātus. Ir pieņemti eh, plāni un stratēģijas eh, kopīgajos samitos, tātad Kairas, Lisabonas un Tripolis samitos. un Tagad mēs atrodamies Briselē uz piekto eh, Āfrikas Savienības konsultatīvo eh, komiteju. Eiropas Savienība eh, simboliski iesaistās šajā procesā, kad Āfrikas Savienība atzīmē desmito izveidošanas gada dienu. Un mēs sākām darbu 1963. gadā ar Āfrikas vienotības organizāciju, bet pirms desmit gadiem bija pieņemts lēmums sākt darbu jaunā perspektīvā un veidot jaunus instrumentus, līgumus un struktūras. Tātad Āfrikas eh, Savienība, kā mēs uzskatām, dabiski turpina Āfrikas vienotības organizācijas darbu, eh, tomēr ir vēl neatrisināti jautājumi un problēmas. Un mums ir arī jauni mērķi, tātad Āfrikas Savienība ir kvalitatīvi jauna organizācija ar lielāku apņemšanos. Mūsu stratēģijām pamatā ir miers un drošība, pirmkārt, ko mēs uzskatām eh, par nepieciešamību, jo miers ir svarīgs pirms var īstenot eh, citus projektus, ir jābūt mieram. Otrs, kas ir raksturīgs tieši Āfrikas Savienībai ir kopīgās vērtības demokrātija, cilvēktiesības un laba pārvaldība. Un eh, treškārt Āfrikas kontinenta sadarbība un integrācija ir svarīga. Un ceturtkārt cilvēku un institucionālās eh, jaudas, tātad mums ir Āfrikas eh, tiesa, ir eh, arī citas institūcijas, kas eh, veicinās tālāk šo integrāciju. Eh, miera un drošības jautājumos, pie kuriem es strādāju jau četrus gadus, pirmā termiņa laikā mēs strādājam pamatā pie konfliktu nepieļaušanas. Un mēs mēģinām noskaidrot cēloņus konfliktiem politiskos, ekonomiskos un sociālos. Mēs mēģinām panākt mieru ar rekonstrukcijas un attīstības palīdzību un kad plāni e, un pasākumi ir pieņemti katrā no e, konflikta situācijām, tad mēs arī tālāk šo situāciju risinām. Tādā veidā ir attīstījusies e, mūsu organizācija, lai gan Āfrikas Āfrikas Savienība eh, atšķirībā no iepriekšējās Āfrikas vienotības organizācijas, kam bija neiejaukšanās politika, tātad eh, Āfrikas eh, Savienība ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt, kas ir iekļauts dokumentos, tātad princips nebūt vienaldzīgiem, tas nozīmē, ka mums ir jābūt iespējai iejaukties arī uh, Šeit ir paredzēta bruņota iejaukšanās, kas ir jāapstiprina Savienības samitā gadījumā, ja notiek e, tāds smags e, noziegums pret e, cilvēks kā genocīds. Āfrikas Savienība ir mantojusi no Āfrikas vienotības organizācijas arī tādu principu, ka valsts teritorija ir eh, negrozāma, kāda tā ir pēc neatkarības iegūšanas. Tas ir arī pamatprincips, kurš ir eh, Savienības eh, līgumā. Un šis princips ir pamatā visām mūsu darbībām, mēģinot eh, novērst eh, Āfrikas kontinenta sašķelšanos. Pašlaik mēs arī eh, redzam, kādā veidā notiek šīs darbības. Āfrikas Savienība uzskata, ka visi konflikti ir tiešai netieši eh, saistīti ar problēmām pārvaldībā. Tātad Āfrikas Savienība ir noteikusi pamatprincipus un instrumentus, kas varētu veicināt labu pārvaldību gan politikā, gan arī ekonomikā un eh, tautsēmniecībā. Un šeit eh, svarīgs pasākums ir cīņa pret korupciju. Āfrikas eh, Savienībai ir eh, daudz dažādu instrumentu, kas arvien tiek pilnveidoti. Mēs esam izveidojuši Āfrikas mieru un drošības procesu, uh, un kolektīvo sistēmu, kuras mērķis ir nepieļaut konfliktus un arī tos e, risināt. Tādā veidā, lai konflikti neatkārtotos. Par krīzēm un konfliktiem, kas ir saistīti ar pārvaldību, Āfrikas Savienībai ir tāds uzskats, ka vairums no šīm konflikta situācijām parāda, ka ir jāatrod līdzsvars starp vienotību un dažādību un starp eh, centrālo eh, valdību un reģioniem. Visā šajās situācijās, tur, kur ir līdzsvara trūkums un nav proporcijas eh, centra un reģionu at attiecībās, kad centrs ir spēcīgāks un reģioni ir vājāki. Ir svarīgi veicināt dažādību un gadījumos, ja šī dažādība netiek eh, pieļauta, tad eh, notiek eh, bruņoti nemieri Āfrikā šodien gandrīz visiem konfliktiem ir iekšējs raksturs. Gandrīz nav konfliktu starp kaimiņu valstīm, robežstrīdu vai cīņas par resursiem. Vairums konfliktu situāciju Āfrikā ir ar tīri iekšēju raksturu, tomēr daudz šie konflikti ir reģionāli, jo vai nu valdība iejaucas reģionu dzīvē, vai arī ir ilgstoši konflikti, vai arī ir cīņa starp eh, etniskajām grupām. Tātad es eh, apskatīju vairākus jautājumus, pie kuriem mēs strādājam, un es gribētu atgādināt, ka šodien ir daudz mazāk konfliktu un eh, bojā gājušo nekā 90. gados. Un tas ir sasniegums, ko mēs bieži Eh, aizmirstam. Jūs zināt, kādas bija sekas Ruandas genocīdam un desmit gadus vēlāk Āfrikā konfliktu skaits ir mazinājies un tas ir jāapsveic. Tomēr konfliktu un bojā gājušo vēl joprojām ir pārāk daudz. Mums eh, ir jāturpina eh, strādāt pie konfliktu novēršanas, lai nepieļautu konfliktus nevienas valsts iekšienē, ne arī starp valstīm. Tāds ir mūsu eh, rīcības moto. Un Āfrikā ir gan vardarbība, gan terorisms, gan separātisms, arī jūras pirāti. Tās visas ir problēmas, kas e, apdraud mieru un drošību. Un e, Somālijas e, no Āfrikas austrumkrasta, no Somālijas līdz pat Gvinējas līcim rietumos ir tāds krīzes loks, ko var uh, uzzīmēt uz eh, kartes, un eh, šajā reģionā arī notiek pārrobežu eh, noziegumi. Un tas ir liels izaicinājums Āfrikas kolektīvajai drošībai. Es gribētu papildināt, ka viens no vissmagākajiem pārobežu noziegumiem bez terorisma un pirātisma ir eh, narkotiku pārvadāšana. Narkotiku pārvadāšana narkotikas, protams, arī apdraud cilvēku veselību, bet bez tam arī šis eh, narkobiznes apdraud demokrātisku valstu ehm, pastāvēšanu un reģionālo drošību. Daudzās Āfrikas valstīs tagad eh, pastāv eh, šis noziedzības veids, un lai gan narkotikas tiek pārvadātas eh, uz Eiropu, un Rietuma Āfrika ir tikai tranzīta reģions. Protams, arī daļa narkotiku tiek patērētas Rietumāfrikā, un tas apdraud jauniešu tālāko dzīvi. Un tas nozīmē, ka eh, narkobiznes ir jāuztver kā apdraudējums eh, reģiona drošībai. Sliktākajā iespējamā gadījumā varētu veidoties valstis, kuras eh, kontrolē narkotiku tirgoņi no Dienvidu Amerikas, kuriem ir vajadzīgas eh, tranzīta zonas. Tāpēc ir svarīgi, lai eh, sadarbība šajā reģionā būtu prioritāte. Par citiem jautājumiem es eh, tos pieminēšu īsumā, lai mums palikt vairāk laika jautājumiem. Lielo ezeru reģionā situācija ir ļoti nedroša. Jūs eh, pieminējāt arī Kongo austrumos, šo Kongo Demokrātiskās republikas austrumos pastāvošo bīstamo situāciju. Ir arī bīstama situācija Burundī, un pat ja mēs apskatām arī citus eh, konfliktu reģionus, tomēr šajos nosauktajos reģionos nevar pieļaut, ka konflikts eh, padziļinās. Ir īpaši grūtas eh, situācijas, kurām var būt ļoti bēdīgas sekas, ja mēs nevarēsim tās atrisināt. Šeit ir runa par attiecībām starp Sudānu un Dienvidu Sudānu. Es priecājos, ka vakar ir atsāktas sarunas arī ar Āfrikas Savienības eh, palīdzību. Eh, tur piedalās arī bijušais Dienvidu Āfrikas prezidents, un viss šis reģions eh, ir bīstamā stāvoklī. Somālijā ir novērojami pozitīvi notikumi, jo starptautiskā kopiena atbalsta Somāliju, arī Eiropas eh, Savienība piedāvā finansējumu un palīdz atjaunot Somālijas valsti bet mums ir vajadzīga jauna konstitūcija un jaunas institūcijas, un augustā, augusta beigās būs iespēja apspriest šos jautājumus, un mums vajadzēs tālāk eh, strādāt pie šīs eh, problēmas, lai uh, veiksmīgais risinājums tiktu pabeigts. Arī Sahelā situācija ir ļoti draudoša. Lielie ezeri un Āfrikas rags bija tāds nepārtrauktu konfliktu punkts, bet tagad eh, šis eh, konflikts pāriet uz Sahels reģionu. Tur ir eh, problēmas ar pārvaldību, humanitārā krīze, drošības problēmas, terorisms, narkotiku izplatīšana un arī ir separātisti, kas mēģina sašķelt valstis. Tie ir bīstami konflikti kas eh, aiziet eh, tālāk par pašu eh, Somāliju un jau problēma kļūst reģionāla. Un šīs problēmas pāriet arī uz Rietumu Āfriku un arī uz Āfrikas ziemeļiem un centru. Ir konflikti ko var uzskatīt par iesaldētiem, jo nav ne risinājumi, ne arī padziļināšanās, piemēram, Etiopija un Eritreja un Džibuti un Eritreja. Arī Rietum-Sahāras dekolonizācija turpinās, bet šis process eh, vēl ir ļoti tālu no beigām. Ir paredzēts ar eh, referendumu palīdzību atrisināt šo jautājumu, un arī ANO piedalās problēmas risināšanā, ANO īpašais eh, sūtnis. Tās ir problēmas, kas atrodas eh, stagnācijas situācijā. Par mieru un drošības veicināšanu pašlaik ar Eiropas Savienības palīdzību un ANO drošības padomas palīdzību mēs e, mēģinām atrast risinājumus problēmām. Ir arī skaidrs, ka miera un drošības jautājumos Āfrikas e, Savienībai ir vajadzīgas struktūras, kas ļautu risināt vai nu visas Āfrikas mēroga problēmas, e, vai arī problēmas mazākā mērogā. Tās ir jāmēģina atrisināt. Kādas ir iespējas nākotnē? Kādas ir pozitīvās iespējas valstīm, kur notika tā sauktais arābu pavasars? Mēs eh, Āfrikā runājam par eh, tautas eh, sacelšanos un revolūciju. Un, protams, demokrātiskas vēlēšanas un demokrātisko institūciju izveidošana Tunisijā un Ēģiptē ir ļoti grūta, bet ir cerības uz šo procesu. Nu, tas pats attiecas arī uz Lībiju. Ziemeļāfrika pārveidojas, un mēs varēsim daudz ko mācīties no šīm pārmaiņām. Uh, Pašlaik mēs varam vienkārši sekot notikumu gaitai un palīdzēt novērst problēmas, kas eh, rodas eh, šo pārmaiņu gaitā. Mēs sadarbojamies arī ar lojāliem partneriem, kas ir ļoti svarīgi. Un Eiropas un Āfrikas eh, Savienības partnerattiecības tagad ir izveidojušās un tās ir būtiskas e, Āfrikas mieru un drošības arhitektūrai. Tātad mēs apsveicam Eiropas e, Savienības e, stipro un stabilo atbalstu. Mums ir arī partnera attiecības ar ANO, kas ir attīstījušās. Pirmā, pirmajos šī gada mēnešos bija ANO rezolūcija par Somāliju, rezolūcija 2036. Tā bija rez, tā rezolūcija par drošības e, jautājumiem Somālijā, tad arī 246. rezolūcija par e, situāciju starp Sudānu un Dienvidu Sudānu. Uh, Un uh, tur ir minētas arī Āfrikas uh, drošības uh, komitejas rekomendācijas. Nākamajā gadā mēs atzīmēsim Āfrikas, neat, Āfrikas vienotības organizācijas 50 gadus un arī 50 gadus kopš daudzu Āfrikas valstu neatkarības iegūšanas. Un tā būs arī laba iespēja veicināt Āfrikas vienotību un turpināt situācijas uzlabošanos uz esošo sasniegumu pamata un novērst arī trūkumus. Šī būs iespēja parādīt, ka Āfrikā notiek eh, progress un eh, tiek eh, atbalstītas eh, vērtības, kuras ir pieņemtas, lai nodrošinātu progresu un lai Āfrika kļūtu mierīga, droša un atbildīga. Paldies par šo um, situācijas izklāstu. Manuprāt, tas dod mums diezgan daudz tādu uh, materiālu tālākam diskusijās. Prēdz kungs, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsādātāji, godātais komisāri, paldies arī, ka jūs esat šeit un arī iepazīstat ar šo situāciju. Ļoti izsmeļošā veidā. Mēs, protams, eh, vienmēr esam uzsvēruši, ka Afrikas Savienība ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības partners. Jūs arī atgādināt, ka, protams, ir spēkā ar vien visdažādākās situācijas, krīzes, kas rada bažas vēlos šobrīd izcelt divas situācijas. Jūs arī jau pats to pieminējāt, tātad konflikts ar abām Sudānām. Mēs arī vēlamies, lai sarunas tiktu atsāktas vienlaikus, un mēs arī esam jau arī sagatavotajā iepriekš parlamenta dokumentā pagājušo nedēļu esam norādījuši, kā paužam lielas bažas par situāciju jo tieši pagājušo nedēļu atkal tika mests bumbas savstarpēji un Āfrikas Savienība nenosodīja šāds uzbrukums. Vai tas bija domāts tāpēc, ka jūs neiejaucāties neko nenosodiet, neteicāt vienkārši, lai panāktu sarunu atsākšanu? Un nu, sanāk, tad trīs dienas viņi bombardē, un pēc tam nāk pie sarunu galda un tad mēģina kaut ko tomēr sarunāt. Kā jūs to redzat? Tā kā nu ir dažādi šāds incidenti bijuši. Kā jūs to vērtējat? Par Somāliju. Jūs jau arī to minējāt. Arī mani kolēģi jau, protams, ir konstatējuši, ka Afrikas Savienības uh, un drošības spēkiem ir diezgan nozīmīgs arī teikšana. Vienā no Somālijas lielajām pilsētām viņi, protams, iejaucās un, lai izveidot šo humanitāro koridoru līdz Mogadīšu. Katrā ziņā mēs varam apsveikt militārus eh, par militāro spēku par šādu izveidošanu, horido, izvei, veiksmīgu koridoru izveidošanu. Tomēr, kā jūs to vērtējat, vai arī mēs tādu varētu noturēt, lai arī šo situāciju tomēr kontrolētu Somālijā. Paldies. Nākošā runātā. Gomeša kundze. Paldies jums, cienītais komisāri, par šo visi, visaptvarošo un izsmeļošo situācijas izklāstu. Nu, jūs kādā ziņā iedzināties lietas būtībā, un es nezinu, man šauns ieskats, bet es tātad vēlētos pievērst arī pāris jautājumiem īpašu uzmanību. Tā kā jūs jau rakstījāt, raksturojāt, Āfrikas Savienības nostāja Malī situācijā un Gvinējas Bisavas gadījumā. Ņemot vērā šos principus, kā jūs to esat jau raksturojas. Tātad, kur jāievēro demokrātija, cilvēktiesības, labpārvaldība un reiz arī šie lielie izaicinājumi. Par to, ka šos situāciju šīs valstis šobrīd nav iespējams pārvaldīt. Un te ar vien lielāku lomu sāk spēlēt dažādi veidi organizētās noziedzības grupas, īpaši, kas nodarbojas narkotisko, narkotiku tirniecību, īpaši Gvinējā Bisavā. Mums ir ļoti svarīgi, kā mēs tad nodrošināt šādu ECOVAS, kas ir tad reģionālā Āfrikas arī organizācija, kādā veidā mēs varam šo tam risināt. Jo šobrīd senākā ECOVAS atbalsta pučistus, kas ir ap, iztenoši apvērsums, kas ir gājušas valdību, un līdz ar to šī zinām pretruna. Tas, manuprāt, pilnīgā pretrunā par tiem principiem, par ko iestājas Afrikas Savienībā. Un nonāk arī pretrunā ar ANO drošības padomas rezolācijām. Kā jūs to vērtējat? Vai šādā gadījumā Eiropas senībai un Āfrikas senībai vajadzētu tomēr sadarboties daudz ciešāk? Un arī īpaši skatoties arī organizēto nociedzību, kā jūs to arī pats izcēlāt, kas skar Āfriku visā kontinentā. Kaut galā tas ir ļoti cieši saistīts ar Eiropu. Organizētās noziedzības apkarošanai ir, protams, arī tieši ietekmi uz Eiropu. Un, protams, pirmkārt gan tas ir runa par Āfrikas iedzīvotāju ciešanām. Man ir vēl papildus jautājums par Rietumu Sahāru. Jūs jau arī uzsverāt, un es, protams, zinu, ka Āfrikas Savienība ļoti uzstāv vienmēr uz ANO pamatprincipu par valstu pamatnoteikšanos, pamatnoteikšanās tiesībām, eh, pašnoteikšanās tiesībām. Bet kādā ziņā mēs redzam, ka šeit šī situācija nav tik skaidra. ANO ģenerālsekretāra pārstāvis Kristofers Ross vēlējās tur doties, un Maroka viņam neļāva iebraukt valstī. Tas, kā, nu, Āfrikas Savienība diezgan efektīvi nerisina šo jautājumu. Vēlos norādīt, ka arī Eiropas Savienībā ir lielā mērā atbildīga par šo pretrunu un nerīkošanos šajā jautājumā. Bet pirmkārt, tomēr mēs sagaidām, ka Afrikas Savienība ir tā organizācija, kas izrādīja šeit instīvu. Tā kā es gaidu jūs komentāru par šo. Laigalkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Godātais vēstnieks. Citāpā mēs arī bijām vienlaiks vēstnieki Vīnē, un tā gan bija cita organizācija, kad esam priekšu šodien redzēt šeit. Paldies jums par šo visu izsmeļošo ievadu, kas vēlreiz mums, protams, parāda, cik svarīgi ir svarīgi padzināt, apmainīties ar viedokļiem tā ka jūs mums šodien devāt ļoti daudz vielas pārdomām. Mans pirmais jautājums arī par Rietumu Sahāru. Vakar vakarā šeit pat telpā viss vietas bija aizņemts un te bija pilnīgi, nu, pilna zāle, vēl cilvēks stāvēja kājās un tieši risinām jautājumu par Rietumu Sahāru. Mēs skatāmies arī filmu, ko bija sagatavojis Vardena kungs par Rietumu Sahāru. Tā kā ir daudz jautājumu, kurus mēs tu varētu uzdot. Nozīmīgākais no tiem ir, kur organizācija varētu aktīvāk iesaistīties risinām meklēšanā. Vakardien Bardena kungs atgādināja, kāda ir bijusi šī problēmas vēsture, kā tas viss sākās ar brutālu iekarošanu. Un vēlāk tad tika sagudrots kāds cits konflikts. Galu galā jautājums ir par cilvēku pamatiesībām, pašnoteikšanās tiesībām, viņu iespējām izveidot neatkarīgu valsti. Tad Eiropa lielā mērā ir atbildīga par šādu uh, situāciju un tās dalību valstu uzvedību. Atturoties, neiesaistoties problēmas meklēšanā, ANO ietvaros vai citās organizācijās, ir, protams, Eiropa lielā mērā bijusi atbildīga par šo jautājumu. Tagad tas ir uzdots, uzticēts jums, lai jūsu organizācija piedāvā daudz skaidrāku redzējumu un risinājumu ir ļoti svarīgi. Mēs kad redzam, ka Rietum Sahara ar vien ir palikusi kā pēdējais tieši tāds uh, koloniālismu uh, mantojums. Mēs tomēr uzskatām, ka arī Marokas demokrātija, protams, tika iegūtu, ja viņi saprastu, ka viņi nevar vairs turēt savu koloniju uh, sev blakus vai nu arī jānotiek kaut kam daudz dramatiskākam, lai Maroka būtu gatava šeit pieļaut kāds kompromiss šajā jautājumā un pilnībā atteiktos no Rietum Sahāras un nodot pilnībā pašiem cilvēkiem tiesības lemt par savu nākotni. Mans otrs jautājums daudz īsāks. Tas ir par Darfūru. Darfūras problēma, protams, eh, paliek ēnā, īpaši skatoties, kā galvenais priekšplānā tā izvirzās problēma par valstu, protams, sadalīšanu ziemeļu un dienvidu valstī, bet mēs redzam, ka Darfūras situācija nekādā veidā netika atrisināta. Un vēlāk vai agrāk tā atkal samilzīs un mums būs jāpievērš uzmanību tam. Kā jūs to redzat? Paldies! Nilsens kundze, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, parētais komisāra kungs. Es vēlētos no savas puses uzdot jums divus jautājumus. Pirmkārt par Malī. Francijas prezidents François Hollands vakardien aicināja Eiropas Savienību Tātad arī pozicionējam savu pozīciju, jo ANO ietvaros drošības padomē tieši par Malī situāciju. Tātad piedalījās arī Bonīkums un, uh, un arī Āfrikas Savienības priekšsādātāju uzaicināt uz šādu sarunu. Kā jūs vērtējat šādu Francijas prezidenta ierosinājumu? Tātad uzdevums jau būtu vienoties par to, vai mēs arī varam nosūtīt ANO mieru uzturēšanas spēkus un kā uz to rēģētu Āfrikas Savienība. Vai Āfrikas Savienība būtu gatava arī iesaistīties un pieprasīt, lai ANO nosūta mieru uzturēšanas spēkus. Nākamais jautājums, kāda varētu būt Eiropas Savienība uh, sloma? Ne tikai runa par uh, šeit arī vispārēju tādu humanitāru atbalstu, bet patiešām arī mieru uzturēšanas mandātu. Tātad jautājums ir, kā mēs varam risināt šādu humanitāro krīzi. Šī krīze, protams, jau ir ilgus gadus Somālijā. Un jau pirms arī šī militāra konflikta jau darbība bija samilzis konflikts, un tā situācija kļūst arvien sliktāka. Vakarien jau uh, sarkanās krusts ziņoja par to, ka tur ir 20, 32 tūkstošiem, tūkstošiem personu ļoti sarežģīta situācija. Un īpaši atsevišķos reģionos, kur jau ir ļoti apdraudēta cilvēku izdzīvošana. Vēl papildus. Man īstenībā nav skaidrs, kādas prasības ir izvirza šeit atsevišķās grupas par geogrāfiskiem reģioniem. Man kādā ziņā vienmēr pārsteig, kad es te skatos, kad parādās arī atsevišķie reģioni, ko es ļoti labi jau zinu. Un man nav izskaidrs, kāds gan varētu būt tauregu prasība šeit. Kāds ir pamats viņiem pieprasīt atsevišķās teritorijas. Uh, Man interesē, kā jūs to redzat un kā jūs to zinat, kā to skatās šobrīd Malī valdība. Par aktuāliem konfliktiem Āfrikā jūs sacījāt vienu teikumu, ka tie vairs nav starp valstu konfliktu, bet ka tie ir valsts iekšienas, iekšējie konflikti. Es esmu pārsteigts par šādu paziņojumu. Es nepievienojos jūsu vērtējumam, jo galu galā ir arī, protams, konflikti kurus iespējams tomēr virs pat Eiropas valstis. Galu galā, jo tur darbojas arī starptautiskie uzņēmumi, kas izmanto derīgos izrakteņus, kas ir tieši atbildīgi par bruņotiem konfliktiem arī, piemēram, Kongo. Pagājušo nedēļu pat Kongo pamet 30 tūkstoši personu. Mēs redzam, ka tur ir ap kārtas situācija atsevišķos reģionos. Un mēs skaidri tad mums ir jāatzīst, ka pirmkārt tur ir iesaistīta Eiropas uzņēmumi, kas vēlas iegūt derīgos izrakteņus. Mēs nevaram teikt, ka Āfriku neskar, uh, ka Eiropa neskar Āfrikas valsts konfliktu. Tālāk Čāls Lenaks. Paldies tikai par rietumu Sahāru. Manuprāt, divi kolēģi jau uzdeva šo jautājumu. Nav īsti varu godīgi pret jums. Galgalā Maroka nav Āfrikas Savienības valsts, jo Rietumu Sahāru vispārēji atzīst, bet Maroku, protams, neatzīst, un līdz ar to tieši tādēļ viņi nav Āfrikas Savienības valsts. Man ir jautājums par šiem iesaldētajiem konfliktiem. Un tas, ka ir izveidots divas uh, jaunas valstis, tātad Eritreja un Dienvids Sudāna. Man ir interesē īpaši jautājums Somālijas gadījums, kas jau mēģina panākt demokrātisko valsts iekārtu un cīnās pret um, pirātismu un uh, vispār šo anahiju. Un kādā ziņā tā kā viņa centieni būtu atsevišķā Somālijas reģionā vērtējumi ļoti pozitīvi. Un vajadzētu, protams, nodrošināt, ka viņa, viņa teritorija tiek atzīta par juridisku valsti, un mēs redzam, ka jau tā, tas bija tikai uz nedēļu, tika atzīta kā neatkarīga daļa, bet tas tika tik viss atcelts, un tas arī neatrisināts. Kā jūs vērtējat? Vai Āfrikas Savienība? Kā vērtējat situāciju Somālijā? Kāds ir iespējams tālāk attīstība un virzība? Un kas varētu notikt tālāk? Tālāk par finansējumu. Grafikums, manuprāt, bija, bija atbildīgs, manuprāt, par 20% no jūsu budžeta. Jaunā Tripolis valdība, protams, nav īpaši iepriecināta par šo situāciju, kā Āfrikas Savienība un lielās valstis atbalstīja Kadāfi konflikta laikā. Kādā veidā jūs tagad mēģināsiet aizpildīt šīs iztrūkstošās finanses, ņemot īpaši vērā, ka Lībija tad vairs nesniegs jums šīs subsīdijas tik dāsni kāds bija iepriekš. Tālāk, jūsu attiecības ar citiem reģionāliem bloku spēlētājiem. Tātad EGAT un, un citi. Kā jūs redzat, kā jūs risināt jautājumus? Vai jums ir at, kāda oficiāli atkā, atrunāta kārtība, vai tas ir tikai tāda tradīcija? Un kā jūs mēģināt arī panākt šādu kārtību atrunāt ar reģionāliem blokiem? Mums šeit nav mums nav Eiropas Savienībā šāda kārtība, mums katra dalībās, protams, ir pa sevi, bet kā jums tas izdodas un kā jūs strādājat? Pancerī, kungs, lūdzu. Lielas paldies! Man ir ļoti īsts komentārs. Dzirdēju par to, cik sarežģīti ir izcināt uh, dažādus konfliktus, gan tos konfliktus, kas uh, šobrīd ir aktīvi, gan arī tā saucamos iesaldētos konfliktus. Un, protams, ir ļoti loģiski, ka problēmas tiek risinātas un risināts arī proaktīvā veidā. Un gribēju runāt šeit par trīs konkrētām lietām. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka, ka drošības aspekti joprojām tiks risināti tādās valstīs kā Mali, bet, protams, arī citās valstīs notiks līdzīgi procesi. Es teiktu, ka viss kontinents tiks uh, iesaistīts. Tātad kvartets un arī Nigērijai. Kvartetam Nigērijai nepieciešams atbalsts. Un Marokai šeit, protams, nebūtu jāiesaistās diskusijās. Un ir nepieciešams pārbaudīt, lai pārliecinātos, ka varbūt uz vietas ir kādi spēki, kas neļauj konflikta pusēm konfliktu atrisināt. Par Somāliju un Āfrikas ragu. Es saprotu, ka starp Džibūti un Eritreju ir uh, konflikts. Un šī situācija ir ļoti nopietna, un, manuprāt, Āfrikas Savienībai ir jābūt ļoti nopietnam spiedienam. Un šeit absolūti trūks cilvēktiesību. Un ir ļoti nopietnas arī migrācijas plūsmas uz Lībiju, kas arī ir nopietna lietas. Par rietumu Sahāru. Varbūt varētu starp Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību norganizēt tikšanos, tā lai varētu vēstnieku rasi atbalstīt. Šobrīd viss tiek atstāts ANO īpašā pilnvarotā pārstāvja rokās, bet varbūt labāk būtu, ja Eiropas Savienība un Āfrikas Savienība uzņemtos lielāko atbildību, līderību un šādā veidā varētu panākt varbūt labāku risinājumu. Lielas paldies! Lūdzu, vēstnieki! Thank you. Merci, monsieur le président. Je crois que... Paldies, priekšsēdētāji. Man nav daudz laika. Ja tik daudz jautājumu ir uzdot, protams, nevarēšu uz pilnīgi visiem atbildēt. Atbildēšu lakoniskāk un diez vai varēšu atbildēt pilnīgi visiem detalizēti. Bet tagad runājot konkrēti par Rietumu Āfriku vairāk kārt Rietuma Āfrika tika pieminēta, un īstenībā man šī jūsu attieksme ļoti patīk, jo tas nozīmē, ka jūs tiešām absolūti apzināties vajadzību palielināt mūsu pūliņus, lai šo konfliktu varētu risināt. Tā lai tie cilvēki, kas dzīvo Rietumā Āfrikā, varētu runāt savā balsī varam teikt, ka šis process ir ārkārtīgi sarežģīts. Arī ģenerāls sekretārs šobrīd risinā šo lietu personiski. Es runāju par ANO ģenerālu sekretāru. Arī drošības padome ir izcinājusi šo jautājumu, vairāk ir diskutējusi par to, un tad redzēsim, kā tās lietas tiks risinātas. Āfrikas Savienība tika tika veidot tieši, lai risinātu šādu veidu konfliktus, un kāds no deputātiem ļoti precīzi arī uzsvēra, ka Āfrika iedeva šai teritorijai atsevišķās valsts statusu, un tāpēc Eiropas Savienība nolēma, nolēma ka ir nepieciešams tautas pašīstenošanas tiesības atzīt un attiecīgi arī atzīt un arī dot iespēju vietējiem politiķiem risināt jautājumus. Mēs skaidri saprotam, ka šai tautai ir savas tiesībās, un ja būs referendums, tad attiecīgi vajadzēs ņemt vērā referenduma rezultātus. Rietumā Āfrikas teritorija ir Āfrikas Savienības locekli, un tāpēc mēs uzskatām, ka situācija ir ļoti nepareiza, jo liela daļa teritorijas šajā valstī nav šīs valsts kontrole, un tāpēc ir nepieciešama miera uzturēšanas spēki, kas nāk no ANO. Un pagaidām mēs nesaskatām nekādu reālu situāciju. Manuprāt, Eiropas Savienībai šeit arī ir atbildība un varat izmantot, protams, arī visas savas ietekmes tā, lai varētu šo jautājumu risināt. Runājot par politisko gribu, ir nepieciešams šo politisko gribu pilnībā parādīt un attiecīgi šī reģiona iedzīvotājiem ļaut izmantot visas tiesības. Uh, Anna Gomeša runāja par Timoru. Manuprāt, katrai valstī ir jābūt tiesībām iziet no koloniālā laikmetam, pilnībā izmantot savas suverēnās tiesības, un šeit, ja mēs runājam par kādu veidu blokiem vai grupējumiem un par iespējām kādām valstīm vai kādām tautām kopā būvēt savu nākotni, tad šī ideja ir jāatbalsta, protams. Varbūt arī rietums uh, Saharas konflikts varētu būt risināms līdzīgā veidā. Bet jebkurā gadījumā mums ir jāveicina arī turpmāk mūsu līdšanīja pūliņi. Tika ieteikti pat konkrētas, ieteikts pat konkrētas lietas, par, piemēram, par to, ka varētu sasaukt konferences starp Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību. Un es tiešām domāju, ka šādā veidā varētu arī veicināt uh, konflikta risinājumu. Mēs varētu kopā meklēt izēju. Mēs noteikti gribētu izvairīties no atgriešanās pie tā sarežģīta situācijas, kas bija saistīta ar bēgļu plūsmām un Un šī situācija, protams, ir jārisina pēc iespējas ātrāk. Sahāras, Rietum Sahāras iedzīvotāji nu jau ļoti sen dzīvo šajā situācijā, un runājot par Āfrikas Savienību, mēs esam ieinteresēti tajā, lai problēmu risinātu, protams, sadarbībā ar ANO un ar visām citām organizācijām, kas darbojas šajā teritorijā. Un tagad es gribētu komentēt citus deputātu komentārus un sākot ar Sudānu un Dienvidsudānu. aprīlī bija drošības un aizsardzības padomas sanāks, bija arī tad drošības padomas rezolūcija, kurā tika aizliegti, aizliegta bombardēšana no gaisa. Un tika runāts arī par evakuāciju. Par Hegli evakuāciju. Mēs Āfrikas Savienībā uzskatām, ka tiešām nepieciešams pārtraukt bombardēšanu un ir nepieciešams izvākt karaspēkus no citas valsts teritorijas, un vienīgais veids, kā risināt šo lietu, ir mierīgas sarunas, sarunu procesu. Šīm abām valstīm ir arī jāsaprot, ka ir nepieciešams ievērot miera nolīguma burtu un garu, un tādā veidā tiešām varēsim panākt mierīgu situāciju Āfrikas Savienībā un starptautiskai kopienai ir jāpalīdz abām pusēm tā, lai gal galā varētu panākt tieši šāda veida līdzsvarot risinājumu. Jebkārt šāda veida risinājums noteikti būtu labāks nekā esošais konfrontācija gars par Somāliju. Mēs esam gandarīti par amisom un valdības kara spēka panākumiem. Jūs noteikti zināt, ka tieši Afgoja reģionā ir vislielāk pārvietoto personu, un tāpēc vietējie militārie spēki darījuši visu, lai civiliedzīvotājus neskartu, un gal galā varēja pat uh, nodrošināt militāro operāciju izpildi, nekaitējot civiliem iedzīvotājiem. Al-Shabaabs izveda. No Alšibabas tika izvests karaspēks, un kas atrodas 40 km attālumā no Afgoja, un militāras operācijas turpināsies. Un šī situācija šobrīd ir konsolidēta ir paredzēts, ka konsultācija tiks pabeigta turpmākajās nedēļās. Kā jūs noteikti esat informēti, ir izveidot, izveidot strateģisks plāns, un šobrīd sadarbojamies ar startautisko kopienu un ar tām valstīm, kas sūta savus kara spēkus, jo mēs gribam lai mūsu stratēģija un politika būtu koordinēta tā, lai līdz augusta beigām mēs varētu uzsākt jaunu laikmetu Somālijā. Startautiskai kopienai, protams, ir jāizmanto tas, ka situācija ir uzlabojusies un attiecīgi jaun atbrīvotē reģionā ir jāizmanto šī miera dividende, un tas tieši īpaši attiecas uz Alšebab, jo šī reģiona iedzīvotāji cietuši ļoti nopietni, jo militārie spēki tur ir nodarījuši lielu postījumu par Mali un Gvinē Bisau. Vēlos teikt, ka mēs pieturamies pie viedokļa, ka šī situācija ir diezgan nelabvēlīga šodien, un tad attiecīgi šīs Āfrikas eh, valstis pat var teikt par soli atpakaļ. Malī vienu mēnesi pēc Pēc prezidenta vēlēšanām notika nopietna situācijas izveidošana, un tas notika tas pats arī citās valstīs, un es teiktu, ka Āfrikas demokratizācijas procesā zināmās valstīs pat ir spērt solis atpakaļ. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi panākt to, lai tie režīmi, kas. Konstitucionāli. Et Eh, l'Union africaine, pour sa part, eh, son. Tie režīmi, kas ir tapuši puča rezultātā, lai, lai šie režīmi um, eh, netiktu atbalstīti, un Āfrikas Savienībai ir uh, sava doktrīna attiecībā uz militāriem apvērsumiem. 7. jūnijā ir paredzēta sanāksme, kurā tiksies Malī atbalsta grupa, un tajā varēs tikties dažādas starptautiskās organizācijas, arī Eiropas Savienība, ANO ir ielūgta, un 7. jūnijā pēcpusdienā tiksies arī starptautiskā Gvinējas Bisavas kontaktgrupa, kuru kopīgi vada ECOVAS un CPEP. E Cerams, ka pēc tam starptautiskā kopiena būs vienota savos centienos un varēs nodabināt konstitucionālo kārtību gan Malī, gan arī Gvinējā Bisava. Tika uzdots arī jautājums par Darfūru. Ir skaidrs, ka šobrīd Darfūrā situācija ir uzlabojusies. Un jārunā arī par to, kādas attiecības ir izveidojušas starp Sudānu un Dienvidu Sudānu. Un šobrīd ir skārs, ka Darfūra potenciāli ir riska zona, un kamēr netika parakstīts Dohas dokuments, tad Āfrikas Savienības un ANO mediātoru centieni pagaidām nav vainagojušies panākumiem, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams lai starptautiskā kopiena varētu pārliecināt uh, visas iesaistītās grupas, sanākt pie viena sarunu galda un gal galā parakstīt arī Dohas dokumentu. Ir ļoti svarīgi, lai šīs militāras grupas šo, šo soli obligāti spērtu. Jo šobrīd tiek mēģināts mainīt režīmu ar militāro spēku, militārā spēka iesaisti, un tas ir absolūti nepieņemami, un tāpēc nepieciešams starptautiskā mērogā vērsties pret uh, šādiem centieniem. Kad es esmu runājis par to, ka Āfrikā konfliktu daba ir mainījusies, respektīvi, ka konflikti, visi konflikti šobrīd notiek vienas valsts robežās, un tāpēc arī šie konflikti saskaņā ar starptautisko tiesību terminoloģiju vairs netiek uzskatīti par starptautiskajiem militāriem konfliktiem, bet par vietējiem uh, konfliktiem, jo tie notiek vienas valsts robežās, bet skaidrs, ka atsevišķos gadījumos robežas tiek pārkāptas, tāpēc arī, lai arī kādā veidā mēs sauktu šo situāciju, ir skaidrs, ka pirātisms arī pieaug, joprojām var turpināt analizēt arī no, viedokļa, no politikas viedokļa, man pašam nebūtu iebildumi pret šādu analīzi, jo ja tiešām atsevišķos gadījumos ir jāpārbauda realitāte un attiecīgi jādefinē tā. Tiek runāts par to, ka Malī un Malī ziemeļos ir nepieciešama lielāka starptautiskā iesaiste. Jūs pieminējat prezidenta Olanda teikto, mēs būtu ļoti gandarīti, ir tiešām svarīgi, lai visa starptautiskā kopiena uh, skaidri noraidītu fragmentāciju. Starptautiskai kopienai un Āfrikai ir nepieciešams virzīties uz integrāciju. Un uh, mums visiem jāveicina dialogs jāmeklē dažādi veidi resursi un pat vajadzības gadījumā jāizmanto spēks. Jādara viss, lai varētu malī teritoriālo integritāte un uh, vietējo integritāte saglabāt visu, ko Malī šobrīd ir panākusi 20 gadu garumā. Šeit visas organizētās grupas, iedzīvotāja grupas, protams, var paust savas bažas, savu neapmierinātību, bet nav nepieciešams ņemt rokā ieročus un izjaukt teritoriālo integritāti. Mēs arī neesam gandarīti par to, ka Mali ir vājināta, tāpēc, ka bija šis militārais apvērsums. Jā, tas ir tādēļ, ka tika atņemta tieši Eh, demokrātiski ievēlēto institūciju demokrā, eh, leģitimitāte. Un tagad 20 gadus daudz kas jau ir panākts, taču tur šobrīd darbojas tādi spēki, kas neveicina miermīlīgu konflikta risinājumu, tāpēc tas ir jādara mums, starptautiskai kopienai. Un šīs ir bāžas, kas ir absolūti leģitīmas attiecībā uz Mali. Terrain, en, euh, élargissant son influence. Un, un ir nepieciešams palielināt uh, starptautiskā, starptautiskās grupas ietekmi, taču divas trešdaļas no Mali teritorijas šobrīd netiek kontrolēts no valdības puses. Runājot par Āfrikas Savienības finansējumu, es domāju, ka nav šobrīd nepieciešams īpaši bažīties. Eiropas Savienība mums ir eh, palīdzējusi pat lielākā mērā nekā prezidents Kadafī, bet neesam īpaši nobežījušies. Bet tagad tā nopietnāk. Navos teikt, ka Kadafī nekad nav sasniedz 20%. Lielākais piecu valstu - Lībijas, Af eh, Dienvidāfrikas un uh, vēl trīs valstu ieguldījums bija kādi 15% kopumā. Tagad tie ir kādi 12%. Tas nozīmē, ka Kadāfī nekad nav īsti bijis vislielākais maksājums Āfrikas Savienības budžetā. Savienība ir atkarīga no visām valstīm, ir tīpaši no tām piecām valstīm, kas sniedz vislielāko finansiālo atbalstu, bet, protams, tā ir atkarīga arī no starptautiskiem partneriem. Mēs ļoti gribētu, lai starptautiskie partneri maksātu procentuāli mazāk, bet savukārt vietējie partneri dalību valsts procentuāli vairāk. Viens no variantiem bija o, ieviest vietējo nodokli. Varbūt mūsu valsts tiešām varētu vairāk ieguldīt mūsu budžetā, un šādā veidā starptautiskie partneri varētu maksāt mazāk. Jaunā Lībijas valdība jau ir pilnībā samaksājusi Lībijas kvotu, un tur nav nekāda problēma. Es domāju, ka esmu pārsniedzis jau atvēlēto laiku, jo bija tik daudz jautājumu. Nobeigumā nālos teikt, ka sadarbības starp Āfrikas Savienību un reģionālajām ekonomikas kopienām par šo arī tika runāts, un šeit mums darbojas subsidaritātes princips, un mēs to esam definējuši, ņemot vērā reģiolu, reģionu salīdzinošo uh, papildināmību, un šeit arī mēs saprotam, ka reģionālās ekonomikas savienības ir absolūti svarīga daļa kontinenta struktūrā. Šīs kontinents virzās uz arvien lielāku konsolidāciju, un tāpēc esam mācījušies no Eiropas. Un ar lielāko prieku īstenosim paraugu praksi, un tad 2013. gadā, kad uh, svinēsim 50. gada dienu, tad attiecīgi varēsim saņemt papildu impulsu un varēsim arī vairāk panākt kontinenta labā, izmantojot mūsu pašu struktūru, kā arī starptautisko partneru resursus, piemēram, Eiropas Savienības. Paldies! I thank you for the most interesting debate. Paldies! Tā bija ļoti interesanta un uh, liederīga diskusija, un es ceru, ka mēs varam turpināt uh, sadarbību. Paldies!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 Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, tagad um, sveicu šeit arī mūsu komitejā Eiropas ekonomikas un sociālo lietas komitejas priekšsēdētāju uh, Stefanu Nilsenu un atvērtās sabiedrības institūta direktoru Hertu Grābis kundzi. Es sveicu jūs šeit. Šodienas diskusijas ir plānotas tieši par Eiropas Savienības paplašināšanos, par politiskiem mērķiem un par strateģiskajiem Eiropas Savienības mērķiem. Manuprāt, Kopskundzes sagatavotais ziņojums, tāpat arī uh, nākotnē skatoties, es domāju, tas būs ļoti nozīmīgs un mēs uz to vēl daudz atsauksimies. Tādēļ šodien paredzēts divas diskusijas par kolēģi sagatavotu ziņojumu. Un mums ir jāturpina šīs arī um, diskusijas, un tieši tāpēc esam uzaicinājuši Nilsen kungu un Grabs kundzi, lai mēs tad padzinātu izskatītu šos jautājumus. Es dodu jums saviem tādu iespēju nedaudz sniegt tādus uh, ievadvārdus. Pirms mēs uzsākam debats, tad katram jums 5 līdz 10 minūtes. Tā jums tāda privilēģēta, jo deputāti var paši izteikties tikai parasti par pusotru minūti. Nu labi, Nilsen kungs, jūs sākt lūdzu. Yeah, thank you very much, Elmar. Paldies par šo iespēju Un es arī gribu pateikties referentei Kopas kundzei par šo ziņojumu projektu. Es eh, esmu to izlasījis un varu piekrist gandrīz visiem 22 atzinumiem. Uzsvars ir likts uz eh, godīgiem noteikumiem attiecībās ar attīstības valstīm, un es atbilstu, eh, atbalstu šo principu Ir e, jābūt e, skaidrībai par to, kā iestāties Eiropas Savienībā, un tam ir jābūt skaidram no pašas e, pirmās dienas, un arī tādā veidā varēs arī kandidātu valstu e, iedzīvotāji vērtēt savu politiķu darbu, bet tas nozīmē, ka Eiropas e, valstīm arī jābūt ir godīgām un jāpilda saistības, jeb kā latīniski saka, paktas un servanda e, līgumi ir jāpilda. Protams, arī Eiropas Savienībai ir uh, iespējas uh, pilnveidot tālāk savu darbu, un uh, tas ir normi tiek ņemtas, ņemt vērā pieredze un izdarītas pārmaiņas. Un šādā veidā arī kandidātu valstīm uzlabojas iespējas, ko varētu darīt ekonomikas un sociālā komiteja, kādā veidā piedalīties šajā procesā. Mēs aicinām arī ņemt vērā sociālo dimensiju vairāk paplašināšanās procesā. Paplašināšanās bieži vien tiek uzskatīta par sāpīgu, kā ir uzņēmumi, eh, uzņēmumiem jāmaina savu darbību, iedzīvotājus arī uztrauc, kas notiks ar suverenitāti. Ļoti svarīga ir arī sociālā politika, tātad sociālā likumdošana par eh, darba apstākļiem un darba laiku. Eh, Eiropas Savienībā strādājošie ir labi aizsargāti un tas arī ir jāņem vērā eh, paplašināšanās procesā. Arī sociālais un pilsoniskais dialogs ir ļoti svarīgs, un tas ir skaidri minēts devītajā punktā. Eh, šim dialogam ir jābūt eh, pazīmē, pēc kuras vērtē paplašināšanos, un paplašināšanās nevar būt tikai administrācijas e, rokās, bet arī pilsoņiem ir jāpiedalās un arī sociālajiem partneriem un e, pilsoniskajām organizācijām ir jāpiedalās šajā procesā, kā ir minēts 9. punktā. Tas ir vienīgais veids, kā dalību valstis un kandidātu valstis var veiksmīgi sadarboties Un ir eh, arī nepieciešams eh, stiprākas arotbiedrības. Protams, arotbiedrībām ir vajadzīgs partneris, darba devēja organizācijas, bet eh, arotbiedrībām ir ļoti svarīga loma pārmaiņās, kas ir saistītas ar paplašināšanos. Eiropas Savienībai ir aktīvāk jāatbalsta arotbiedrības sociālajiem partneriem ir vajadzīga Eiropas Savienības palīdzība, eh, lai iesaistītos veiksmīgā divpusējā un trīspusējā dialogā. Arī ir jāņem vērā, ka ārotbiedrību eh, struktūra ir tāda, ka ārotbiedrības ir neatkarīgas, tās nedrīkst būt valsts kontrolētas paplašināšanās eh, ir svarīga un tai ir jābūt politiskai prioritātei, kur piedalās arī pilsoņi, bet ir jāatceras, ka eh, kandidātu valsts iedzīvotāji gaida ļoti daudz no paplašināšanās, un eh, paplašināšanās ir jāuzskata par vēsturisku iespēju mm, Eiropai būt vienotai, gadījumā, ja kandidātu valstis e, izpilda prasības. Mūsu komitējā mēs lietojam galvenokārt divus e, mehānismus. Pirmkārt, ir kopīgās konsultatīvās komitejas ar visām kandidātu valstīm un ir eh, sadarbības līgumi, ir regulāras eh, sanāksmes, eh, darbs ir līdzīgs kā Eiropas parlamentā. Un arī nākotnē būtu jārīko tikšanās ar sociālajiem partneriem tajā pašā laikā, kad notiek tikšanās ar politiķiem. Uh, Un arī sabiedriskais fórums ir svarīgs Rietumu Balkānu valstīm, kur tiek apskatītas eh, svarīgas tēmas un tur piedalās eh, reģiona pārstāvji. Eh, Šo gadu novembra beigās būs ceturtais fórums Zagrebā. Un uh, šeit tiek apskatīti jautājumi kā uh, lauku attīstība, nodarbinātība un izteikšanās un preses, uh, tātad saziņas līdzekļu brīvība. Tad tālāk darbs notiek pie šo principu ieviešanas sadarbībā ar mūsu partneriem šajā reģionā. Un Beidzot, Eiropas ekonomiskā un sociālā komiteja turpinās atbalstīt paplašināšanās procesu, kas ir vēsturiska iespēja, ko mēs nevaram palaist garām. Bet um, ir jāatzīmē, ka kavēšanās, ko ir radījusi pašreizējā situācija ekonomikā, uh, būtu e, jānovērš un jāizmanto paplašināšanās e, iespējas, un Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas ar pilsonisko sabiedrību reģionā, un es e, ceru arī, ka visas Eiropas institūcijas strādās šajā virzienā. Paldies! Herzlichen Dank, Herr Nilsson. Paldies, Nilsona kungs. Un tagad lūdzu Karo. Um, good morning, it's a pleasure to address you. Labrīt. Es uh, strādāju paplašināšanās, uh, pie paplašināšanās procesa apmēram 20 gadus, gan komitejā, gan arī pētījumu grupās. Un uh, es gribētu arī dalīties ar pieredzi strādājot fondos, kas ir strādājuši reģionā jau apmēram 30 gadus paplašināšanās eh, ir notikusi jau sākot no 1995. gada, un man ir arī darba pieredze Balkānos un Turcijā. Es gribētu pateikties eh, referentei par to, ka ir minēti ļoti svarīgi secinājumi, ko mēs varam izdarīt no 30 gadu eh, darba sadarbības ar tām valstīm, kas ir pievienojušās un kas vēl gaida pievienošanos. Vispirms būtu jāuzsver eh, F punkts par pārskatāmu eh, atbilstības vērtējumu un arī vērtēšanas kritēriji ir ļoti svarīgi, lai nebūtu eh, papildus politisko noteikumu, kas sākumā netika noteikti kandidātu valstīm. Arī 20. punkts ir eh, ļoti interesants par to, ka pašreizējās dalību valstis ir jāvērtē, vai tās atbilst kritērijiem, vai tajās ir demokrātiskā pārvaldība un likuma vara, un tādā veidā varētu veicināt eh, arī saskaņu starp eh, vecajām un jaunajām dalību valstīm. Un arī būtu jāatceras, ka ar iestāšanās dienu eh, sabiedrības pilnveidošanās nebeidzas. Tā turpinās un Eiropas dalība Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga, jo eh, valsts piedalās demokrātiskajā kopienā, kur pastāv likuma vara, bet pati dalība pati par sevi vēl negarantē šo likuma varu. Uh, Tā tad es ieteiktu parlamentam eh, skatīt šo jautājumu sīkāk, jo Eiropas Savienības eh, līgumā arī šis jautājums ir minēts 7. Eh, pantā un citos, bet šeit ir svarīgi tas, ka ir jābūt saskaņai starp ārējiem un iekšējiem standartiem. Tas nozīmē, ka gan vecās, gan jaunās, da, gan dalībvalstis, gan kandidātu valstis ir jāvērtē pēc vienādiem kritērijiem, un visām dalību, visām valstīm ir jācenšas sasniegt augstākus eh, kopīgos eh, standartus, un varbūt parlamentam būtu jāapskāti, kādi šie standarti varētu būt, ņemot vērā Lisabonas līgumu eh, pamatiesības un citas saistības, ko valstis ir uzņēmušās. Es eh, pēc eh, saviem 30 eh, darba gadiem varētu teikt, ka ir svarīgi ieviest Eiropas Savienības likumdošanu dalību valstīs un e, institūciju kvalitāte ir arī svarīga atbilstoši Kopenhāgenes kritērijiem, jo tā var garantēt demokrātiju un likuma varu. Un arī institūciju stabilitāte ir ļoti svarīga. Tādā gadījumā iestāšanās nāk par labumu visai sabiedrībai un e, jaunā dalība valsts var pilnvērtīgi darboties Eiropas Savienībā. Uh, Nobeigumā trīs eh, novērojumi eh, darbā ar atvērtas sabiedrības fondiem kandidātu valstīs. Eh, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās ir ļoti svarīga gan ārotbiedrībām un darbdevēja organizācijām ir loma Lai gan bieži paplašanāšanās valstīs ir mazs cilvēku skaits gan arotbiedrībās, gan darba devēju organizācijās, arī ir svarīgas uzņēmuma asociācijas, klubi, labdarības organizācijas un daudzas citas eh, organizācijas, kas veido pilsonisko sabiedrību. Līdz šim komisija ir rīkojusi pilsoniskās sabiedrības dialogus un kas ir patiešām svarīgi, lai pirmkārt būtu sadarbība ar valstu parlamentiem, kur eh, Eiropas parlamentam ir daudz kontaktu un daudz, kas tiek darīts, un nacionālo parlamentu piedalīšanās nozīmē, ka šiem parlamentiem arī ir jāsadarbojas ar pilsonisko sabiedrību vislielākās briesmas ir tad, ja paplašināšanās pārvēršas par tīri eh, politiskām sarunām starp valdībām un Eiropas komisiju un parlamentam nav loma šajā procesā. Eiropas eh, parlamentam ir svarīgi sadarboties ar kandidātu valstu parlamentiem, lai tie savukārt iesaistītu sabiedrību šajā procesā, lai politiskais process notiektu ar sabiedrības piedalīšanos. Šeit ir svarīgi eh, arī tas, lai savienībai būtu skaidra un konsekventa politika, lai arī dalību valstis izpildītu eh, savus apņemšanās Tas ir ļoti svarīgi, jo ir grūti īstenot reformas valstī, ja Eiropas Savienības svārstās, vai mēs gribam šo valstu uzņemt vai nē, vai noteikumi ir stabili vai nē. Un eh, bīstam ir arī tas, ka valstī tiek doti eh, negatīvi eh, signāli visu laiku, bet tikpat bīstami ir arī uzņemt eh, jaunās valstis ar atvieglotiem kritērijiem, jo kandidātu valstī ir vēsturiska eh, draudzība vai diplomātiski sakara ar kādu no esošajām valstīm. Eh, gan pārāk stingra, gan pārāk viegla pieeja ir bīstama un no tām ir jāizvairās. Kā teica iepriekšējais runātājs, līgumi ir jāpilda. Un Kopenhāgenes eh, kritēriji tika pieņemti pirms apmēram 20 gadiem, un tie ir pierādījuši, ka tie var darboties, un eh, pamattiesības un minoritāšu tiesības ir svarīgas gan esošajām dalībvalstīm, gan kandidātu valstīm. Protams, arī ekonomika un konkurētspēja ir eh, īpaši svarīga Balkānos. Un ir eh, svarīgi eh, sākt eh, grūtas reformas saulaicīgi un kontrolēt reformu izpildi, īpaši tiesiskās reformas ir jāizdara pirms iestāšanās, jo tādā veidā varēs arī nodrošināt standartu atbilstību pēc iestāšanās ir eh, jābūt eh, priekšstatam, kādā veidā institūcijas strādā demokrātiskā sabiedrībā, lai būtu eh, saikne gan ar sabiedrību kopumā, gan arī ar sabiedrību vietējā līmenī. Un beidzot, es gribētu atgādināt, ka ir svarīgi nodrošināt, lai visa sabiedrība piedalītos iestāšanās procesā Vienīgais es šeit eh, neredzēju atsaucu uz to, ka viss neaizsargātākās grupas arī ir jāiesaista. Eh, es eh, šeit domāju Romu tautību, kas bieži vien ir atstāta ārpus paplašināšanās procesa. Un tagad Eiropas Savienībā ir īpašā programma attiecībā uz minoritātēm, Un, uh, ja šīs neaizsargātās grupas būtu saulaicīgi iekļautas, tad mums nebūtu vajadzīga šodien šī programma. Un uh, arī Romu iekļaušana ir svarīga uh, no sociālā viedokļa. Paldies! Paldies jums arī par šo situācijas izklāstu, kas arī tad um, tālāk gan vēlos pateikt, ka. Um, mums ir ierobežams laikā. Līdz ar to aicinātu visus deputātus, kas tā piedalīsies diskusijā, pēc eh, referents kundzes izteikties īsi un kodolīgi. Tagad vārds referentē, Knops kundzei. Lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, vēlos pateikties AFET komitejai un īpaši jums personīgi priekšsādātāji par šo otro iespēju jau kopā ar ekspertiem un arī kolēģiem izskatīt man jau sagatavoto ziņojumu par paplašināšanos. Mēs arī atsaucamies uz jauno attīstību un esam pilnīgi pārliecināti par jauno pilsoniskos sabiedrības procesu veidošanu procesu laikā. Paldies arī par so to, ka sociālietu komitejas priekšsādātājs uh, eh, Nilsen kungs ir arī iesaistījušies diskusijās. Mēs zinām, ka arī jūs, protams, esat pārstāvot organizāciju, kas ir vērsta uz Eiropas demokratizācijas uh, kāpināšanu lai tieši dotu iespēju arī pilsoniskai sabiedrībai paust savu viedokli Eiropas līmenī. Līdz ar to mēs jūs uzskatām par sabiedroto um, arī paplašināšanos jautājumos. Un tieši tāpēc es arī pirmo lietu, ko uzsveru savā ziņomā, ir, es pieprasu lielāku sadarbību sinerģijas starp Eiropas komisiju un parlamentu citām iestādēm. Es arī uzklausīju ļoti rūpīgi, kā jūs priekšsarētā izteicāt svarīgas lietas, kā nepieciešams sniegt atbalstu arī uh, arī arotbiedrībām valstīs un par to, ka ir jāstrādā kopā ar pilsonisko sabiedrību. Es vēlos pateikties jums par informāciju, kas esat sniegu, snieguši par uh, sociālajiem formiem. Paldies Iegrabis kundzei, kas jau ir iedzināsies Eiropas paplašināšanas jautājumos daudz gadus. Un līdz ar to arī savā darbā un savā sniegtajā rakstveida ieguldījumā. Ir ja vairāk pieejas jautājumu no akadēmiskās perspektīvas. Vēlos atsaukties uz Grabas kundzes jautājumu, ko viņa izvirzīja par salīdzinošiem kritērijiem. Savā ziņomā es skatās viņa atbalstu komisijas pieeju piedāvāt šādu salīdzinošos kritērijus valstīm. Un es kādā ziņā būtu par šādu kritēriju noteikšanu visu uh, procesa, visa procesa garumā, ne tikai sarunu risināšanas laikā. Man ir jautājums tad līdz ar to, vai jūs vērtējat, ka tādi, tas vispār būtu iespējams, praktiski? Tāpat man interesē arī jautājums vēl papildus, ko jūs teicāt par nepieciešamību iesaistīt visu sabiedrību kopumā arī jāiesaista mazaisargātās grupas, un es arī to atbalstu. Un visbeidzot, novērošanas mehānismus dalībvalstīm, kas ļauj izsekot, vai Kopenhāgenes kriteriji tiek ievēroti un tad, tad tiek ievērots Eiropas pamatvērtības. Mēs zinām, ka ir bijuši atsevišķi incidenti, kas liek apšaubīt dažkārt šādas uh, pamatojamību. Tātad man interesanti uh, ideja likās, un es domāju, ka jūs arī varētu, varētu pie tā vēl strādāt, lai nebūtu šādi dubulti standarti. Jo jūs arī norādījāt, ka iestāšanās solis nenozīmē, ka process uzreiz beidzas. Tas turpinās arī pēc iestāšanās brīža. Tāpēc mēs godīgi jāapsaka, kā gan mēs varam prasīt, lai citi ievēro visas mūsu izrasītās prasības, ja mēs paši atsevišķas valsts to neievērojam. Paldies, un tagad vārds kolēģiem. Omins Raitens, lūdzu, lūdzu. Ja paldies, priekšsēdētāji, es vēlos pateikties Kops kundzei. Tāpat ar ekspertiem, kas ir devuši tādu ļoti labu vērtējumu. Izteikšos īsi. Pirmkārt, tas ir ļoti labi sagatavots ziņojums, manuprāt, un esmu pārliecināta, ka ar šo ziņojumu mēs tad arī es kādā ziņā atbalstu. Tomēr uzskatu, dažas lietas varētu precizēt. Piemēram, Kops kundze raksta, piemēram, ka divpusējie jautājumi nevar būt pāršķēršļi um, iestāšanās procesā. Bet priekšsēdē, ko tas lūdzu nozīmē? Pēc nozīmē, ka mums ir pirms, pirms ir jāpanāk uh, tas, ka valstis dodas uh, uz starptautisko tiesu un atrisina neatrisinātās lietas, vai varbūt kaut kā savādāk tas domāts, man tas nav skaidrs. Cits jautājums. Sestais punkts. Tad droši vien, kā tur ir runāts un domāts par Eiropas Savienības uzņemšanas spēju. Cik tad, kur ir tās robežas? Nu, bet to varētu arī tad lietas saukt tomēr precīzāk. Tālāk tiesiskums un cilvēktiesības. Te tiek norādīts, ka tām ir jābūt jau iepriekš sakārtotām, bet es uzskatu vispirms tomēr būtu jānāk par cilvēktiesībām un tiesiskumu, un tam ir vienmēr jābūt jau sakārtotam, tam ir jābūt pavisam skaidri pateiktam. Tālāk sociālai aspekti. Kopskundze to ir uztverusi, un es tam piekrītu. Un, bet, nu, tas seko vēl pāris citi jautājumi. Vai mēs varam vēl noteikt jaunus sociālos kritērijus? Nevar jau būt tā, ka mums jau viss būtu Uh, atrunāts. Nu, mums jau tagad ir jānodrošina sistēma, kas nevis tikai novērtē dalību valsts, bet arī sniedz atbalstu. Man ļoti svarīgi šķiet arī budžeta komitejas sagatavotais atzinums. Viņi norāda, ka kandidāta valsts ir pelnījusi arī lielāku atbalstu, lai nodrošinātu labu budžeta disciplīnu. Es domāju, ka šo jautājumu noteikti vajag iekļaut ziņojumā. Un vēlreiz tad atgriežoties pie jautājuma par dalībvalstu novērtēšanu. Kā mēs to varētu īstenot? Nu, lūk, tie ir svarīgākie punkti. Paldies jums, tālāk Kornilsens kungs. Paldies. Man īpaši jautājumā, kā Nilsen kungs vērtē, un man bija ļoti interesanti dzirdēt viņa domas par to, kā viņu satrauc, ka nav pietiekami atspoguļot sociālā dimensija. Es pats arī sagatavoju atzinumu nodarbinātības komitejā. Un tātad mēs arī jau pievērsamies šiem jautājumiem, tā kā es sacīju, kur ir obligāti jāuz, jā, jāizakcentē vēl vairāk sociālā atbildība, lai sociālajie partneri apzinātos savu lomu, viņiem galu galā ir šāda skaidra noteikta loma arī likumdošanas procesā. Mums jāpievērš padziļināta uzmanība. Turklāt ir jāsvēr, jāsako, vai tiek ievērot sociālajā likumdošana. Pār dažādu veidu no darbinātības veidiem, kas netiek kontrolēta. Mēs redzam, ka iestāšanās sarunās. Bieži vien šie jautājumi tiek atstāti pilnīgi novārtā. Bet eh, sociālās tiesības, darba ņēmēja tiesības ir būtisks, jo tās nosaka personas dzīves kvalitāti. Tādēļ man ir prieks, ka Kops kundze runā par daudziem enerģētikas jautājumiem, bet viens ir, kas būtu nepareizs. Tātad viena lieta, kas satrauc vienmēr, ir doma par to, kāda varētu ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Tas drīzāk ir um, nu, nevis parlamenta vai komisijas par, par, problēma, bet gan padoms sāpju, jo viņi vienmēr domā par to, ko par to izteiks vēlētāji. Un tas tieši ietekmē arī, protams, tālāko paplašināšanas procesu. Un otrkārt, jāņem vērā, ka arī to bremzē dažādi veidi divpusē jautājumi, kurus, protams, ka ir iepriekš tam jāatrisina, jo tie spēlē pārāk lielu lomu paplašināšanās procesā. Tāpēc ir jāpanāk varbūt vienošanās par citu varbūt veidu, kā var atrisināt divpusējos jautājumus, lai tie, ka tās vien neapdraudētu paplašināšanās procesu. Kopskundze šiem jautājumiem jau pievērš padzinātu uzmanību. Mēs nu vēl iesniegsim papildus grozījumus un droši vien, ka vēl atsevišķos sociālos jautājumus izcelsim. Un domāju, ka gal galā panāksim ļoti labu rezultātu. Paldies! Kopskundze vēlreiz. Tad es arī atbildi kolēģiem. Jā, viena lieta par divpusējiem jautājumiem. Ja mēs visi piedzīvojam šīs uh, konfliktu un kāds bija pretruns starp parlamenta pozīciju par divpusējiem jautājumiem, par to, ka divpusējie jautājumi nav šķērslis uh, iestāšanās uh, eh, faktām un realitātei. Nu, lūk, tieši tāpēc mēģināju panākt tādu formulējumu, kas tomēr atspogļo realitāti un parlamenta nolūks. Uh, Vienlaikus tad mēs pasakam, mēs vēlamies, lai divpusējos konflikts atrisina citos fórumos, un es te piedāvāju idejas par to, kādā veidā tas varētu darboties, vai tā būtu starptautiskā tiesa, šķīrēties, vai tur iesaistītu ANO, vai. Nu, kādā ziņā ir jāatrisina jautājumi, kas ir neskārtot, lai tie kādā ziņā neapdraud visu procesu. Un nevar vienkārši tā atstāt to, lai velks līdzi astē, jo realitāte ir tāda, ka padomē, jebkurā brīdī šos argumentus var izvilkt un izmantot. Lai kāda būtu mūsu pozīcija, bet lai kāds būtu valdību nostājs, mēs nevaram te piedāvāt pilnīgi ignorēt šādu situāciju. Tāpēc aicinu jūs tomēr konstruktīvi risināt lietas. Paldies. Grāfs Kundze, lūdzu jums vārds. Jā, es arī vēlētos pievērsties šim jautājumam. Tātad, ko man uzdeva Kopskundze par salīdzinošiem kritērijiem. Jā, tas ir ļoti precīzi jautājums arī saistībā ar divpusējiem jautājumiem, jo taisni tieši tā var būt, ka padomju, kurā brīdī var no jauna atdzīvināt dažādas problēmu jautājumus, eh, divpusējos problēmas, kas nemaz varbūt nesaistās ar Kopenhāgenes kritērijiem, bet kaut kādiem valsts strīdiem. Un tieši tāpēc, ja mums ir spēkā šādi salīdzinošie at, atskaits kritēriji, tad mēs, protams, varam precīzi pateikt, ka katru valsti izmēram balstoties šiem kriterijiem. Un uh, komisija to tagad dara. Atsevišķajā, tas ir izdalīts kā atsevišķs process sarunās, tas netika piemērots 2004. un 2007. gada paplašināšanās uh, valstīm, bet uh, tagad tas tiek piedāvāts, piemēram, uh, jaunajām Balkānu valstīm. Un līdz ar to skaidri pierāda, ka Eiropas integrācijas process un ceļš ir ļoti svarīgs. Vienlaiks mēs te piedāvājam arī risinām, uh, kas palīdz atrisināt šīs reformas, reizē sniedzot stimulus valstīm un atbalstu valstīm, kurām neizdodas iznot visas būtiskās reformas, piemēram, tieslietu reformu vai kā citu. Tieši tāpēc jums ir absolūta taisnība, ka būtu jānosaka atsevišķie posmi un konkrētie kriteriji posmiem. Un te mēs arī varētu panākt precīzes posmu sadalījums, un tas viss ir saistīts ar konkrētiem salīdzinošiem atskaits kritērijiem. Un tas varētu kalpot kā ļoti spēcīgs arguments tālāk padomē. Īstenībā man jau labāk patīk vārds standārti, jo standārtu ievērošana nozīmē, ka jums ir jāieīsteno konkrētas reformas un jāievēro jūsu uzņemtās saistības. Uh, Un līdz, ko jūs ievērojat standarts, jūs arī varat teikt, ka jūs virzaties tālāk. Aicinātu komisiju to precīzi tad arī tā definēt. Savukārt, salīdzinošā skaits kriteriji, tie ļoti noderīgi tieši sarunu procesam pirms iestāšanās procesā. Savukārt, standarti jau ir tādi, kas ļauj nodrošināt uh, līmeņu sasniegšanu. Lūk, tāds mans komentārs. Tālāk par tieslietām un pamattiesībām. Es zinu, ka Armāns Roitins kundze daudz izteikusies jautājumiem par Balkānu valstīm un Turciju. Šie jautājumi būs ļoti svarīgi, īpaši apzinoties, kāds ir mūsu problēmas Eiropas saimnībā pašā. Ņemot vērā, kāds ir problēmas dalībvalstīs, par to, ka mēs bieži vien nesam droši par to, kādā veidā tiks īstenota uh, un piemērota pamatiesību harta. Un ko tad mēs varam pieprasīt no kandidātu valstīm? Lūk, ja mēs sakām Eiropas standartu pieprasa, lai jūs nodrošināt vienam preses brīvību, lai tiesnešus ieceļ neatkarīga valde. Nu, tādēļ ļoti svarīgi, lai jums ir nodrošināta arī vārda brīvība sabiedrībā. Tātad, pirmkārt, ja mēs pieprasām citām kandidātu valstīm, tam ir jāpanāk Eiropas Savienībā šīs lietas tiek ievērotas un Kops kundze savā ziņumā arī par šo runā. Parlamentam, manuprāt, svarīgs jautājums, un reizē arī tas ir tāds viltīgs, kā var nodrošināt šīs tiesiskuma un pamatiesību ievērošanu, kas noteikti arī hartā un Lisabonas līgumā, un reizē nacionāla likumdošana. Mēs redzam, ka tas viss šobrīd atdurās pret eiro krīzi. Un tajā brīdī, kad par krīzi jau būsim pārvarējuši vai parādīsies tiešām risinājumi, tad mums absolūti jāķeras pie šā jautājuma risināšanas lai mēs tiešām nodrošinātu šo labumu gan kandidātu valstīm, gan pašiem Eiropas iedzīvotājiem. Nākamā Nilsen kungs, jā, paldies jums par atbalstu un par jūsu komentāru, un paldies tas, ko mēs tiešām saucam par pilsonisko sabiedrību un sociālajiem partneriem. Esmu tiešām priecīgs, kā arī Kops kundze pievērsus jautājumu uzmanību Un es jums nevarēšu tagad izklāstīt detalizēt, ko mēs katrām daļā valstī atsevišķi darām, bet uzskatu, ka tas būtu apsveicami, ja mums izdotos norganizēt kopīgu tādu pasākumu no Eiropas parlamenta puses, no vienas puses, un sociālajiem partneriem, kas mums sniegt tādu labu pārskatu par situāciju dažādās valstīs. Mēs līdz šim esam atzīmējuši ļoti to, ka arotbiedrības ir vājas. Te ir, protams, dažādas atšķirīgas tradīcijas, bet jau arī tur, kur ir spēkā Eiropas tīkli un tam līdzīgi, kur mēs mēģinām noteikt problēmas un reiz arī sniegt atbalstu attīstībai, tur ir problēmas. Vēlos uzsvērt vēlreiz. 2004. un 2007. gada paplašināšanās bija ļoti laba un veiksmīga. Tas bija tā kā vitamīnu deva Eiropas Savienībai. Vienlaikus mēs tomēr redzam, ka mēs, protams, uzstājam uz konkrēto kritēriju un stingru ievērošanas arī valstīm, kas vēlas tagad iesāties. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Esam nolikuši grozījuma iesniegšanas datumu 16. 6. jūnijā 12.00 var iesniegt grozījumus. Un tad attiecīgi kopa kundzei būs iespēja uzsākt sarunas ar visiem tiem, kas būs iesnieguši grozījumu priekšlikums. Lielas paldies jums visiem! Manuprāt, tiešām bija noderīgi, ka jūs sniedzat mums savus padomus un varējām arī ietaupīt mazliet laika. Nu jā.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 but in the afternoon. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Tagad mums ir sestais darba kārtības punkts. Mums darba kārtību punktu ļoti daudz, Viens no aspektiem ir saistīts ar ārlietu darbības instrumentu piemērošanu, un šeit tika panākta vienošanās par to, lai varētu izmantot šos instrumentus, un lai gal galā panāktu uh, labāku rezultātu, izmantojot šo pakotnes stratēģiju. Manuprāt, tikai šādā veidā Eiropas Savienībai ir iespēja visu veicināt pareizā veidā un tā, lai komisija un padome nevarētu izmantot iespēju izslēgt kādu no punktiem. Referenti jau vairāk kārt ir tikušies un nolēma mutisko stratēģiju pieņemt uh, kopīgajā darbā, un tad šo elementu, uh, šo elementu izklāsts arī ir iekļauts. Un šeit kopumā ir vienošanās par kopīgo. Un referentu, iekļauša, ie, referentu iekļautie grozījumi ir saistīti attiecīgajos instrumentos. Un referenti šeit ir vienojušies par kopīgo pieju. Pirmkārt, tiek runāts par delģētiem aktiem, par ārlietu instrumentiem, un šeit komisija gribētu izmantot dilģētos aktus pēc iespējas plašākā mērā periodā no 2014. līdz 2020. gadam un saskaņā delģēto aktu priekšlikumu uh, netiek uh, īstenots Eiropas parlamenta tiesības kā likumdevēja. Un šeit Eiropas parlaments iebilst, jo Eiropas parlamenta saska, saskaņa ar Lisabonas līgumu tagad ir konkrēti, konkrēti, konkrēts pilnvaras, un tāpēc arī parlaments negribētu mikro līmenī to visu pārvaldīt. Mik parlamentam ir nepieciešama, nepieciešama kontrola pār visu pro, procesu, un tāpēc arī ir nepieciešams nodrošināt šādu uh, attieksmi. Tāpēc arī priekšlikumā ir iekļauta ideja par strateģisko dokumentu, kas varētu finanšu piešķirumiem nodrošināt uh, deleģēto aktu statusu. Protams, attiecībā uz instrumentu būs arī laika grafiks dažāds un citi aspekti. Šeit tiek runāts, sas, tiek runāts par pārbaudas procedūru un savukārt citos gadījumos tiks izmantot rekomendējošo procedūrā. 182. regulā 2011. pantā, kur ir runāts tieši par šīm abām procedūrām. Otrakārt ir nepieciešams nodrošināt lielāku papildināmību starp instrumentiem. Ir jāizmanto tie noteikumi, kas ir paredzēti ikgadējā ziņojumā komisijas priekšlikumā tā, lai resursu izlietošanu varētu izvērtēt. Šeit ir nepieciešama papildināmības instrumentu aspektu, un ir svarīgi, lai Eiropas Savienības ārlietu instrumenti tiktu pilnībā šeit iekļauti. Treškārt ir nepieciešams nodrošināt ietekmes izvērtējumu attiecībā uz visiem Eiropas Savienības ārlietu centieniem. Un tas ir jādara saskaņā ar indikatoriem, kas ir pieņemti saskaņā ar katra instrumenta pamatprincipiem. principiem valstu saņēmēju iedzīvotājiem, kā arī Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir skaidri jāsaprot, saskaņā ar kādiem kritērijiem tiek piešķirti līdzekļi. Tāpēc arī ir nepieciešams organizēt informāciju, informācijas apmaiņu, kā tas arī ir iekļauts uzraudzībā. Piektkārt, lai arī, kad tas ir iespējams, pilsoniskās sabiedrības viedoklis ieņem vērā caurskatāmā veidā, lai īstenotu programmas. Seš, sestkārt, kad tiek piešķirts kāds finansējums, ir nepieciešams, lai tiktu izvirzīti konkrēti kritēriji attiecībā par sasniedzamiem mērķiem, kritēriji, kas ir saistīti ar uzdevumu izpildī. Septiņi, ir nepieciešams, lai Eiropas Savienības uh, mērķi un politika tiktu izmantot. Parlaments uzskatu, ka ir nepieciešams norādīt arī uz to, līdz kuram datumam tiks īsta, tas tiks īstenots tā, lai laika periodā no 2014. līdz uh, 2020. gadam varētu šos mērķus īstenot un pielāgot. Un es uzskatu, ka man ir jābūt pateicīgam par to, ka mēs visu to varējām darīt sadarbībā ar citiem referentiem un ēnu referentiem, kā arī atzinumu iesniedzējiem. Un, manuprāt, mēs diezgan drīz arī panāksim kopīgo risinājumu. Un ceram, ka jūs varēsiet, varēsiet atbalstīt. Un tagad lūdzu Bermana kungs, jūs varētu tagad izteikties, viņš ir mūsu referents no DV komitejas attiecībā uz 50. noteikumu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi paturēt e, visu, kā ir, respektīvi, lai būtu laba sadarbība starp DV un AFET. Un ļoti svarīgi, lai ne tikai teksts mums būtu veiksmīgs, bet lai mēs varētu sarunu procesā sadarboties tā, lai gan DV, gan AFET komiteja risinājumi būtu kopīgi. Un tagad lūdzu Bermana kungs. Thank you, Chair. Um, as you have already. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, jūs tā diezgan romantiski izteicāties par to, cik lieliski mums ir sadarbība starp Afetu un Dēve. Nu, es neatkārtošu šos vārdos, varbūt mēs tā kļūtu tādu pavisam dzējiski tajā brīdī. Uh, Lai gan es nezinu, vai vispār var cilvēks kļūt pārāk dzējisks. Es esmu strādājis deve komitejā pie finanšu instrumentiem un uh, deve komiteja gribēja attiecīgi, lai es kļūtu par, uh, par attiecīgo referentu. Un uh, mēs, mūsu status tika piedāvāts arī kā asociētās komitejas. Mums bija tikšanās ar uh, arī ar referentiem par dažāda veidā instrumentiem, un tika runāts arī par to, kā šī uh, jaunā regula varētu ietekmēt situāciju. Un bija vairāki kopīgi priekšlikumi, kā arī kopīgs, kopīga vīzija. Un devēja komitejas sanāksme 4. jūnijā ir paredzēts par šiem jautājumiem runāts. 18. un 19. jūnijā tiks balsots deve komitejā, un par šo laiku esmu izskatījis Elmāra Broka ziņojumu, un mans priekšlikums bija ļoti loģisks, un mēs sapratām, ka runa ir par to, ka mēs varam daudzos gadījumos arī vienoties, un daudza priekšlikuma, kas ir iekļaut arī AFET ziņojuma projektā, ir gandrīz vai identiski iekļaut arī manā ziņojumā. Vispārīgāk runājot, var teikt tas, ka DV uh, eh, priekšlikumā ir daudzi aspekti, kas eh, groza komisijas priekšlikums. Ir seši punkti. Pirmkārt, ir jānošķir programmēšanas lēmumus no vienas puses un īstenošanas eh, lēmumus no otras puses. Elmārs Broks jau pieminēja šo faktu, un tāpēc es arī nerunāšu vēlreiz par to, bet uh, ir skaidrs, ka mēs ar Elmāru Broku varējām uh, iesniegt konkrētus priekšlikums attiecībā uz programmēšanas lēmumiem un īstenošanas lēmumiem, tā lai varētu iekļaut šeit attiecīgus instrumentus, ņemot vērā mūsu prioritātes, un tā lai katrai programmai finansu piešķirums būtu saskaņā ar konkrētiem indikatoriem. Vēlos arī teikt, ka grozījumu sērijas, kas ir iekļauts saskaņā ar DCI, un šeit uh, um, finansējuma piešķiruma kritērija uh, ir uh, skaidri noteikti, un dažos gadījumos, dažos gadījumos šeit pietrūk šādu kritēriju, tāpēc, ka ne visos instrumentos tie ir iekļaujami. Mm, es noteikti iesniegšu arī citus grozījumus tā, lai varētu uzlabot rezultātu pārbaudi tā lai komisija būtu pienākums mūs informēt par rezultātiem. Ceturkārt, vēlos teikt, ka dažos gadījumos komisijas iespēja lemt tiek šobrīd ierobežot. Komisija, protams, no savas puses gribētu ļoti plašas tiesības, bet es labprāt ierobežot komisijas iespējas attiecībā uz uh, reakcija uz mainīgiem apstākļiem šajā periodā starp 2014. un 2020. gadu. Tātad no vienas puses, protams, ir jābūt elastībai, bet te pašā laikā ir jābūt arī paredzamībai attiecībā uz publisko, uz eh, budžeta līdzekļu izmantošanu. Nobeigumā vēlos runāt arī par vairākiem punktiem, kas ir saistīti ar valsts iepirkumiem. Jā, priekšlikums komisijas tekstā ir diezgan diskutabls, tiek runāts par to, ka jaunatīstības valstis, kas ir G20 grupas dalībnieki, nedrīkst saņemt tiesības piedalīties, eh, piedalīties eh, iepirkumos, saskaņā, eh, kas tiek veikti kaimiņu attiecību instrumenti ietvaros un citu instrumentu ietvaros, un tas īstenībā ir pretrunā DAK vadlīnijām atšķirības starp G20 dalību valstīm un citām valstīm, respektīvi, lai dažas jaunatīstības valsts nevarētu piedalīties mūsu iepirkuma konkursos, tas būtu pretrunā ar mūsu politisko apņemšanos. Un tas nozīmē, ka mēs mēģināsim pēc iespējas plašākā mērā eh, cīnīties par šo komisijas priekšlikumu. Un ir svarīgi strādāt pie kopīgās regulas, un viena no uh, Manām mm, apņemšanās bija tāda, ka ir nepieciešams pieturēties pie tā, ko mēs varējām jau panākt pirms sešiem gadiem, tad, kad mēs runājam par finanšu instrumentiem, kas šobrīd ir uh, spēkā. Kā jūs noteikti zināt, esošais DCI instruments ir diezgan detalizēts, un tāpēc arī vairāku instrumentu šie instrumenti presents proposals that change. Tāpēc arī komisija piedāvāja vairākus priekšlikumus. Šeit ir trīs piemēri. Pirmkārt ir slieksnis, kas varētu ļaut izmantot atvieglotu procedūru. Es šeit runāju, protams, par finanšu slieksni vai arī par finanšu limitu, un tas nozīmē, ka standarti tiktu paaugstināti. Tie būtu 3 miljoni eiro. Uh, Un 3 miljoni eiro ir milzīga naudas summa, kas diez vai pat tiktu izlietota viena projekta ietvaros runājot par attīstības politiku. Tāpēc arī, ja mēs šeit izmantotu atvieglotu procedūru, tas nozīmē, ka daudzos projektos netiks īstenota parlamenta pārbaude. Tāpēc arī labāk mazākus liekas ne tādu, kas šobrīd ir piedāvāts. Vēl viena lieta, ka parlamenta un uh, revīzijas institūciju iesaiste ir svarīga, lai bet eh, lai tas būtu par priekšnoteikumu, lai saņemtu budžeta atbalstu. Un vēl viens priekšlikums ir tas, lai Eiropas investīcija banka tā arī varētu darboties pārvaldības komitejā, tā lai dalību valstis varētu nodrošināt īstenošanas pasākums, un visos gadījumos, kad Eiropas investīcija banka ir iesaistīta projekta, tai ir jābūt arī uzraudzībā. Paldies! Vig Paldies, Vigiņina kungs, kas ir mūsu referents par uh, pirms iestā, iestāšanās instrumentu, un viņš runās Pāška Konga vārdā. Jā, jūs šeit esat tēna referents, tātad lūdzu. Jā, es runāšu Es tiešām, es tiešām ceru, ka mūsu, ka mūsu referenta ēna ir pietiekami liela, lai varētu manu ēnu noklāt. Nu jā, runājot par šo instrumentu un par kopīgo īstenošanas regulu, Paška kunga vārdā vēlos jums visiem pateikties par to sadarbību, kas ir nodrošināta ar ēnu referentiem no dažādām grupām, un arī par to, ka svarīgākie aspekti S un D grupā arī tika ņemta vērā grozījumos, kas šobrīd ir piedāvāti. Runājot konkrētāk, jautājums ir par uh, pilsoniskās sabiedrības iesaisti un jautājums to, ka strateģiskie instrumenti ir delģētie akti, un tāpēc arī parlaments kā uh, likumdevējs arī ir iesaistīts un priekšlikumi ir ņemti vērā, un attiecīgi uh, proaktīva attieksme tiek piešķirta mūsu uh, ieinteresētām pusēm, un uh, Eiropas Savienības finanšu atbalstam ir lielāka caurskatāmība piešķirta. Taču ir vēl dažas lietas, kas būtu papildinājumi no S&D grozījumu procesā. Pirmkārt, jautājums par vietējām iestādēm. S&D gribētu, lai vietējas iestādes būtu arvien lielākā mērā iesaistīts kā finansējuma saņēmēji, tā lai tiktu palielināta kapacitāte. Uh, un attiecīgi jāpiedāvā arī finanšu atbalsts, kas ir nepieciešams tā, lai, lai viņi nebūtu tikai tie, kas iesaistās, bet lai viņi būtu arī tie, kas varētu saņemt atbalstu, kad tas ir nepieciešams, un kopīgos noteikumos tā varētu būt viena no prioritātēm. Un tas ir veids, kā mēs varam nodrošināt lab labāku sadarbību ar uh, sabiedrību otrkārt. Paško kungs un SND uzskata, ka daži no referenta grozījuma attiecībā par budžeta uh, atbalstu 18 un 20 grozījums ir tāpat tālāk nekā komisijas priekšlikumi un izskatās, ka regulā šādā veidā tiktu ieviest papildu birokrātiskās prasības un finansējuma saņemšana kļūst sarežģītāka. Un treškārt, Varbūt varētu iekļaut tādus noteikumus, kas nodrošinā instrumentu savstarpējo papildināmību tā lai iekšējās politikas un Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija arī tiktu iesaistīta, piemēram, jautājumu, kas saistīti ar klimatu pārmaiņām. Par uh, pilsoniskās sabiedrības iesaisti varbūt varētu arī šeit ja iekļaut uh, partnerības līmeņa aspektu, un šādā veidā varēsim veicināt uh, demokrātijas institūciju iesaisti, tā lai partneru valstis varētu arī uzsākt nacionālas dialogu, kas būtu iekļaujošākie. Okay? Pašku kunga vārdā vēlos pateikties Broka kungam par jūsu iesaistošu pieju attiecībā uz ēnu referentu idejām. Un pēcpusdienā es noteikti vēl pieminēšu, tad, kad es runāšu par, par pirms iestāšanās palīdzības instrumentu, bet ir ļoti labi, ka mums ir šī pakotnes pieeja, tāda koordinētāka pieeja, iekļaujot visus instrumentus, runājot arī par kopīgiem īstenošanas noteikumiem, un tas būs labāk, protams, arī finansējuma saņēmējiem, kā arī iesniegšanās procesā un uh, grozījuma koordinēšanas procesā mums arī būs vieglāk, jo šeit mēs runājam par kopīgo, kopīgiem noteikumiem, uh, īstenošanas regulā, tā lai nesanāktu tā, ka par dažādiem instrumentiem mums būtu pretrunīgi lēmumi. Paldies! Brantneres kundze, lūdzu. Jā, paldies! Arī man ir daži komentāri, un vairākus jūs jau pieminējat arī pats. Pavisam īsi. Bernarda kungs jau runāja par 30 miljoniem, izskatās, ka šis slieksnis ir ļoti augsts arī. Uh, Mums tika runāts par 20 miljoniem, kas būtu maksimālais slieksnis, un līdz ar to 30 miljonu slieksnis regulā. Es pat uzskatu tiešām, ka 20 miljoni ir absolūtais maksimums, un 30 miljoni izskatās pārāk liela summa, līdz ar to es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Vēl viena lieta ir priekšlikums par konfliktu, par izvairīšanos no konfliktiem vai konfliktu profilakse. Šeit būtu nepieciešams analizēt konfliktus, iekļaujot visus instrumentus, tā lai valstis, kurās, kuras saņem finansējumu, arī varētu ņemt vērā visus šos aspektus, un tas attiecas arī programmēšanas periodā, arī tur ir nepieciešams iekļaujot šos faktorus, lai mazinātu riskus, lai nesanāktu tā, ka būtu nepieciešama atkal īstermi, īstermiņā reaģēt par sesto pantu, kur ir runāts par to, lai ne tikai no DCI, no, arī no IFS varētu finansēt importu programmas. Cik es zinu, IFS tas netiek iekļauts, no turienes es gribētu izņemt šo priekšlikumu, uh, nozara importu programmas finansēšana. Un nākamais jautājums par izvērtējumu un indikatoriem. Manuprāt, šeit būtu nepieciešams precizēt, kā šie indikatori funkcionēs. Un nobeigumā par 17. pantu. Uh, Šeit ir runāts par to, kad šī regula stāsies spēkā, bet nav noteikts, kad šī regula paveiks savu darbību. Manuprāt, tas būtu nepieciešams pateikt, ka tā ir spēkā līdz 2020. gadam, respektīvi tajā pašā periodā, kad ir šīs uh, programmēšanas periods attiecībā uz finansējumu. Lielas paldies! Kačiņkungs! Jā. À, kas, kas tiek pārstāvēts ar Landsberga kungu? Work, for... Es gribētu pateikties referentam par ziņojumu un arī par koordināciju starp finansu instrumentiem un arī vienotas sarunu pozīcijas izveidošanu. Uh, Mēs kā vienmēr atbalstām eh, vienoto eh, pieeju un tā nostiprinātu mūsu pozīciju sarunās. Alde grupa piekrīt, ka parlamentam ir jāprasa, lai tiktu pieņemts eh, stratēģisks dokuments ar deleģēto aktu palīdzību, kamēr citas programmas tiktu pieņemtas ar ieviešanas aktu palīdzību. Ir svarīgi saglabāt politisku ieteikmi, bet neiesaistīties eh, mikrovadībā. Arī Lamsdorfa kungs ir atbildīgs par jautājumiem, kas tiks skatīts, eh, skatīt atsevišķi. Es gribētu minēt eh, trīs jautājumus, kas ir jāskata arī horizontālajā līmenī. Pirmais ir par saziņu var būt grūtības ar vispārīgu noteikumu, jo dažos gadījumos ir drošības apsvērumi, kas ir jāievēro, un tā tad saziņai ir konfidenciāls raksturs. Otrs jautājums ir par ietekmes vērtēšanu, un plašāka ietekmes vērtēšana dažos gadījumos var būt apgrūtināta, un mums ir jānosaka e, skaidri e, rādītāji, kas ir vajadzīgi. E, par grozījumu par budžeta atbalstu mums vēl būs jāapskata šis grozījums sīkāk un jāpārliecinās, vai mēs varam šos grozījumus pieņemt. Un es domāju, ka šodien pēcpusdienā mēs precizēsim situāciju, jo dažreiz izskatās, ka Eiropas parlaments tiek atstāts malā no procesa. Un tas nebūtu pareizi, jo mums ir uh, jāsaglabā atbildība un tieši ieteikme uz lēmumu pieņemšanu. Paldies! Prīdā tas vārds. Mulțumesc mult, domnule președinte. Prēda kungs, lūdzu. Paldies! Vispirms es gribētu apsveikt jūs ar šo sagatavoto atzinumu. Ārējās darbības instrumentiem ir jāsaskan ar Eiropas Savienības vērtībām un mūsu pieņemto nostāju. Tāpēc iespējamo interešu grupu vērtībām arī ir jāatbilst šiem rādītājiem. Un uh, ir arī jāņem vērā iespējas uh, efektīvi un pārskatāmi vadīt uh, fondus. Es arī teiktu, ka ir jāiesaista saņēmē valstu sabiedrība šo instrumentu īstenošanā un arī noteikumu sagatavošanā. Šīm organizācijām ir jābūt eh, lomai Eiropas Savienības finansētos projektos. Paldies, eh, komisija lūdzu. Paldies un labrīt. Komisija ņem vērā komentārus, kas bija izteikti šeit un nākamajās nedēļās deleģēto aktu un programmēšanas dokumentu apspriešana būs ļoti svarīgs jautājums. Mēs arī piedalīsimies diskusijā par pilsoniskās sabiedrības un vietējo grupu iesaistīšanu. Un um, arī ir notikušas diskusijas ar padomi, uh, Eh, kopš eh, komisijas eh, dokumentu sagatavošanas. Thank you that I missed the position of the Commission because it was so clear and short. Tas bija ļoti skaidri un īsi. Paldies! Mēs turpināsim darbu, un es esmu pārliecināts, ka būs veiksmīgs rezultāts, un varbūt arī nākamajā reizē komisija atbildēs skaidrāk un garāk un konstruktīvāk. Eiropas parlaments mēģina palīdzēt komisijai bet komisijas aparāts to nekad nesaprot, ka mēs viņiem mēģinām palīdzēt, un tā ir liela problēma ne tikai šajā jautājumā. Un komisijas uh, sadarbība ir ļoti svarīga šajā procesā. Tātad termiņš ir 14. jūnijas 12. Uh, līdz šim laikam var iesniegt grozījumus. Paldies! Un tagad mēs nonākam pie nākamā punkta - stabilitātes instrumenta veidošana. Paldies! Mēs esam runājuši jau par stabilitātes instrumentu diezgan daudz, un es negribu šeit atkārtoties. Es arī gribētu atgādināt, ka sadarbība ir bijusi līdz šim ļoti veiksmīga, un mēs esam saņēmuši ieguldījumus arī no tiem, kas vērtē stabilitātes instrumentu vai arī eh, strādā pie tā īstenošanas. Un es gribētu pateikties eh, tiem, kas jau pēdējā iepriekšējās nedēļās ir eh, komentējuši šo jautājumu par grozījumiem. Tā tad ir daudz uh, horizontālo jautājumu, kas tagad ir kā grozījumi, par to es tagad nerunāšu, un arī par deleģētajiem aktiem. Pirmkārt ir jautājums par nosaukumu. Dažām valstīm ir problēmas ar šo nosaukumu stabilitāte, jo eh, tad iznāk, ka šīs valstis ir nestabils un tad tām nav pieņemams šis nosaukums. Un stabilitāte kā tāda tika saistīta ar mūsu agrāko politiku kad mēs vairāk veicinājām stabilitāti nekā cilvēktiesības un demokrātiju. Tā tad ir e, priekšlikums krīzes novēršanas e, instruments. Ja jums ir kādi labāki priekšlikumi nosaukumam, e, tad es gribētu tos uzklausīt. šeit būtu jāņem vērā, kādi uzdevumi ir instrumentam. Tad otrais jautājums par aptvērumu. Es eh, mēģināju šeit eh, dot eh, strateģiskus norādījumus un arī saglabāt elastīgu pieeju. Nevienmēr ir viegli atrast līdzsvaru starp uh, elastīgu pieeju un uh, stratēģijas īstenošanu. Tātad aptvērumam būtu jātiecas uz uh, tām nozarēm, ko neapskata neviens cits instruments, un bija runa par Eh, cilvēka vainas dēļ notikušām katastrofām. Gadījumos, eh, ja ir dabas eh, katastrofas, tad mēs runājam par humano palīdzību. Un cilvēka radītās krīzes ir sarežģītākas, jo tās var beigties ar konfliktu un tur nepietiek ar pasākumiem, kas ir ekoloģisko krīžu gadījumā. Tātad mums ir šeit skaidri jāpasaka, ka stabilitātes instrumentā būtu arī jāiekļauj ekoloģiskās eh, katastrofas, bet arī vēl papildus jāņem vērā draudi drošībai, kas rodas no katastrofām, par cilvēktiesībām sakarā ar pretterorisma pasākumiem tika parakstīta iepriekš deklarācija par cilvēktiesību ievērošanu, un um, arī Eštons kundze ir sekojusi šai situācijai. Ir uh, svarīgi lai eh, tiktu eh, nodrošināta cilvēktiesību ievērošana, piemēram, apvienotajā karalistē ir norādījumi par eh, cilvēktiesību ievērošanu. Es gribētu, lai būtu šādas vadlīnijas Eiropas Savienības mērogā. Un es arī minēju piemērs, kāds varētu būt šis noteikums, un būtu labi, ja Eiropas Savienība rīkotos līdzīgi, kā jau rīkojas dažas dalību valstis, un iespējams, ka mēs varēsim pārņemt šo dalību valstu norādījumu. norādījumus. Tālāk par dialogu. Tas ir ļoti, tā ir ļoti laba koncepcija, un es ceru, ka tā tiks atspoguļot arī šajā dokumentā. Ir noteikums par vieglajiem ieročiem, tātad, kuri ir jāsavāc un jāiznīcina un jāparedz šeit arī attiecīgs e, finansējums. Un e, daudzās e, pēc konfliktu valstī šī ieroču izņemšana un iznīcināšana ir ļoti svarīga. Es eh, redzu, ka šeit varētu būt eh, tālākas diskusijas ar padomi. Un par horizontālajiem jautājumiem vēl ir arī jānosauc eh, civilās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, uh, un es gribētu, lai to loma tiktu pastiprināta īpaši stabilitātes instrumenta pasākumu vērtēšanā. Par finansējumu ir šeit jau notikušas diskusijas, un es jau teicu, ka es gribētu samazināt apjomu no 30 miljoniem uz 20 miljoniem un par ārkārtas pasākumiem gadījumā, ja mums ir jāpatur vispārīgs nosaukums dabas katastrofas, tad šeit mums finansējums būs vajadzīgs lielāks. Un tad par 4. un 5. pāntu tie nav skatīti šajā regulā, bet eh, mums eh, bija šie jautājumi skatīti iepriekš. Tad arī vairums no DV grozījumiem ir ņemti vērā. Señor presidente hemos trabajado muy estrechamente con la señora brantner para. Paldies. Mēs eh, sadarbojāmies ar Prantnēns kundzi, lai veidotu šo stabilitātes regulu, un mēs pieņemam gandrīz visu, izņemot pēdējo 49. Eh, grozījumu, lai līguma 13. lai regulas 13. pāns tiktu grozīts. Uh, palielinājums no 65 līdz 70 procentiem trešā panta eh, pasākumiem. Eh, šī nav mums eh, problēma, jo komisija pati var izlemt, cik tā ir vajadzīgs, lai aptvertu vairumu pasākumu, bet 4. un 5. panta pasākumu palielināšana tātad no 5 uz 15 procentiem. Eh, tas ir būtisks palielinājums un vispirms ir eh, jāapspriež šis jautājums ar komisiju. Varbūt, ja nebūtu līdzekļu trūkuma, tad arī nebūtu svarīgi, ka ir šāds palielinājums, bet tā kā līdzekļu trūkums ir, tad tāds milzīgs pieaugums nozīmē to, ka eh, cit, pantu pasākumiem, īpaši piektajam pantam būs mazāk līdzekļu. Un tas arī nozīmē, ka mēs eh, tad nevaram veikt pasākums pret pirātismu, jo tie būs tad nepietiekami finansēti. pret pirātisma darbības, tad tie aprobežojas tikai ar militāriem līdzekļiem, bet eh, šajā regulā ir paredzēti arī citi pasākumi stabilitātes un miera veidošanā. Es gribētu vēlreiz pārdomāt eh, šo uh, pieaugumu no 5 uz 15% 4. E, panta pasākumiem. E, jūs varat prasīt paaugstinājumu, bet tad nevajadzētu noteikt, cik lielam ir jābūt šim e, pieaugumam. To varētu palielināt līdz 7%, bet palielinājums līdz 15% tā nebūtu laba ideja. Uh, bet vispirms ir jāapspriež šis jautājums ar komisiju. Tas ir politisks e, instruments, kam ir, e, un e, šim stabilitātes instrumentam ir jāapskata daudzi jautājumi, un ņemot vērā ierobežotos resursus, ir jāpārdomā, kā mēs tos gribam pielietot. Mums nevajadzētu koncentrēties tikai uz vienu jautājumu un atstāt pārējos bez finansējuma. Paldies! Pēc mums tālāk. Priekšsādātāji, es vēlos jūs apsveikt, uh, piedošanu vēlos sveikt Brandners kundzi par viņas sniegto ieguldījumu. Viņas izveidotais stabilitātes instruments ir tagad iegūjis tādus precīzus mērķus Viņi katrā ziņā daudz vairāk domā par to, kā šo instrumentu var tiešām pavērst par drošības instrumentu. Līdz ar to arī izslēgt varbūt cits nesaistītos mērķus, kā piemēram sociāla ekonomiskos mērķus. Svarīgākā problēma šeit ir, lai panāktu līdzsvaru starp vienkāršošanu, elastību un vienlaikus arī radīt papildus uh, saiknes ar citiem ārējās darbības instrumentiem. Kā attīstības komitejas referents, es uzskatu, ka socioekonomiskās dimensijas tomēr būtu jāsaglabā pašā stabilitātes instrumentā. Manuprāt, tas tomēr ir ļoti svarīgi, jo īpaši tādās situācijās, kad ja mēs patiešām runājam par krīžu novēršanu un atrisināšanu. drošības instruments ir ļoti efektīvs veids, kā mēs varam reaģēt uz arī dabas katastrofām. Mums vēl bija arī, protams, ir pāris nedēļām publiskā uzklausīšana, un eksperti tad pavisam skaidri pateica, ka stabilitātes instruments ir ārkārtas instruments, kas ir veidots citādi veidu situācijām, un tieši tādēļ elastība ir vienmēr bijusi pats nozīmīgākais rādītājs gadījumos, ja nav pieejams instruments no citiem finansējuma instrumentiem, tad tieši var izmantot stabilitātes instrumentu, lai reaģētu ārkārtas situācijā. Tieši tādēļ mēs uzskatām, ka stabilitātes instrumentu var izmantot kā ceļu, veidu, kas ļauj Eiropas Savienībai īstenot savu attīstības politiku. tie, kas saņem atbalstu izmantojuši instrumentu, ir parasti ļoti atzinīgi vērtē tieši šo elastību. Tālāk vēl Langs kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos pateikties referentei par būtisko nozīmīgo darbu, ko viņi ieguldījuši šajā ziņomā. Man laiks, protams, ir visam maz, bet vēlos pievērst vienam svarīgam jautājumam, konkrētam grozījumam jūsu uzmanību, kas ļoti svarīgs arī Eiropas saimnībā un arī darbības dienestam. Tas ir grozījums numur 49, ko mēs runājam par finanšu struktūru saskaņā ar 19. pantu. Mēs uzskatām, ja šis grozījums stājas spēkā, tas sagraus līdzsvaru starp to, kāds ir uzstādīts šie mēķi un kā to varam iztenot efektīvā un ilgspējīgā veidā līdzinā regula, vēlos jums atgādināt, nosaka 73% apmaiņu, uh, apmēru, lai rēģētu uz krīžu situāciju uh, globālā mērogā un 23% ir noteikti uh, reģionālajām krīzēm. Te tagad ir mm, jaunas grozījums, kas nozīmē 400% pieaugumu reālajos skaļos. Mēs uzskatām, ka šī astronomiskais pieaugums nozīmēs neproporcionālu līdzekļu uh, no pārbīdī uz krīzes gatavības reaģēšanu, tātad reaģēšanas gatavību. Un mēs uzskatām, ka tik milzīgs apjoms līdzekļu absolūti nav vajadzīgs, lai sasniegtu šos mērķus. Paralēli, reizē tas arī kā sek šādam palielinājumam uh, mēs samazinātu tos līdzekļus, kas pieejami piektā panta kārtībā. Jūs jau labi zināt, ka tas ir domāts, lai runātu par globāliem reģionāliem draudiem no 23% uz 10%, tad samazinās par 13%. Vēlos jums pievērst uzmanību, ka samazinājums šādiem globālajiem un reģionāliem draudiem – jau ir nepieņemams. Īpaši skatoties, ka komisijas sākotnējais priekšlikums un ārējās darbības dienestā tur bija tieši bija paredzēts, ka piektais pants attiecināms arī citās jaunās darbības jomās. Tātad papildus vēl skatām arī, ka krīžu novēršanai mēs runāsim par iespējamu pieckāršoju pieaugumu, savukārt globālajām tādiem reālām katastrofām mums nav pietiekami līdzekļi un tad komisija vairs nevarēs nodrošināt, ka cīņa pret kaut kādiem globālajiem un reģionāliem draudiem, kā piemēram cilvēku tirzniecība, tirzniecība ar ieročiem, terorismu, arī pirātismu karošanu un daudz citas lietas, tad eh, būs sarežģīti apkarot. Papildus Eiropas Savienība nespēs sniegt šādu visaptverošu pieeju un nevarēs izmantot starptautisko instrumentu finanšu instrumentu, un mēs redzēsim, ka nevarēsim nodrošināt šādu efektīvāku ārējā darbības dienas rīcību. Un mēs uzskatām, ka te būtu jāskatās ļoti rūpīgi šiem 49. grozījumu. Paldies! Tālāk Doyle kungs. Paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, vēlos teikt, ka pilnībā atbalstu ārējā darbības dienas kolēģu vērtējumu, īpaši jautājumā par piešķirumiem jaunajam 4. un 5. pantam. Mēs uzskatām, ka šis palielinājums 50% apjomā 4. pantam, lai kapinātu miera veidošanas misijas, ir nu pārspīlēti, un tas nebūtu liederīgi šobrīd jo arī šī spēja apgūt līdzekļus ir ierobežot. Savukārt jaunajā piektajā pantā mēs skatāmies, ka šeit jau pēdējā gada rāda, ka jā, mēs varam gan arī izmantot šādu līdzekļu apjomu, mums nevajadzētu tos samazināt. Kas gan notiktā, ja šis grozījums tiktu pieņemts. Tomēr aicinām jūs Līdz ar to aicinām jūs saglabāt komisijas sākotnēju tekstu. Ja mēs tomēr nosakam vismaz 75% apjomu trešajam pantam, reaģēt uz krīzes situācijām, tā ir mūsu ličinā pieredze, un mēs zinām, kā tas kādā ziņā palīdzētu arī, lai reaģētu uz 4. un 5. panta situācijām. Vēl papildus daži grozījumi. 25. Komisija ir ierosinājusi lai mēs nosakām papildus iespējamo atjaunojumu uz vēl nākamajiem sešiem mēnešiem. Šobrīd tātad mēs paredzam arī otro iespēju, šobrīd šitie ir iespējams viens pagarinājums. Un dažkārt tas ir nepieciešams situācijas, ka jums ir jāaptur darbība, ja ir kāda nevēlīga politiska attīstība valstī uz vietas, un tad ir jāparedz iespēja vēlāk, kad atsākt šo pašu programmu, neradot papildus izmaksas. Tālāk par 28. grozījumu. Komisija ierosina, lai mēs izveidām šādu iespēju, kā mēs varam noteikt konkrēts pasākums. Bez iepriekšējās konsultācijas ārkārt situācijās. Tātad, ja mums vienmēr jānosaka sākotnējās konsultācijas, kāds bija sākotnēji, tad uh, mm, tas vienmēr buksē, bet tātad mm, kādās situācijās tas darbotos? Piemēram, ja augstājās pārstāvis komisijas vicepriekšstādātāja, piemēram, pārstāv Eiropas komisiju kādā svarīgā konferencē par Sīriju, piemēram. Nu, tad, protams, tur jau būtu Eiropas Savienības pozīcija iepriekš skaidra un kontaktgrupa. Mm, ja tomēr, ja, tad konferences rezultātā ir konkrēta no vēlme sniegt atbalstu starptautiskajam konfliktu atrisinātājiem, tad būtu jānodrošina iespējas, lai arī augstais pārstāvis varētu arī e, e, uzreiz uzņemties zināmas finanšu saistības. Nevis tikai teikt, labi, pagaidiet, aizbraukšu, pakonsultēšos un tad pateikšu. Tātad situācijā tur ir runa par tikai ārkārtas situācijām un tādām, kur jau balstoties līdz šiem vadlinijām būtu skaidrs, ka valsts to atbalsta. Tāds ir komisijas piedāvājums. Tāpat arī jau vēl papildus idejas, kas izskanēja 8. maija publiskā uzklausīšanā, atsevišķi jautājumi par to, kādā veidā varam risināt uz dabas un arī cilvēku izraisītām katastrofām. Tātad, kur mēs varam piedāvāt strauju valsts atjaunošanas un situācijas sakārtošanas darbus, lai nodrošinātu stabilitāti vai novērstu nestabilitāti, Tad nav jautājums tikai par to, kā tas saistās ar politiskajiem un drošības aspektiem, bet reāliem uh, darbiem, kas ir jāveic, lai nodrošinātu drošību. Nu, es tur neiedzināšos detaļās, bet tātad 52. un 53. grozījums mums rāda šobrīd uh, sarežģījums. bet tur ir skaidri arī pateikts, ka tas ir pēdējā iespēja. Nu, tas, ka tiešām viss ir izsmelts, norāda, ka visi geogrāfiski instrumenti un komentārā palīdzība ir izsmelta, un reizē skaidrs, ka stabilitātes instrumentu neizmantos, lai aizlāpītu kādu citu instrumentu neizdarības. Paldies! Ko ķērīgums? Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlos atvainoties referentei. Mm, Kādā ziņā izteikšos īsti? Es katrā ziņā vēlos atsaukties arī norādīt, ka atzinīgi vērtēja Brantners kundze sagatavoto ziņojumu. Nu, te kādā ziņā ir ļoti labi definēti mērķi un arī skaidri izklāstīts, bet, nu, dažas lietas vēl varētu no savas puses vēl papildināt. Es ļoti ceru, kā vēl tad varētu izstrādāt arī precīzus grozījumus ēnu referentu vārdā. Tad kopumā kas atspoguļos iepriekšējās diskusijās, es uzskatu, ka um, komisijas priekšlikumā te ir iekļauti um, vairāki priekšlikumi, kas, manuprāt, ir tādi nu, ļoti jauni un papildinājumi ārējām darbības dienestām un tādi, kas īstenībā īstenībā neatbilst un vēl nav īstenībā vērā. Tā kā, ja jūs sakat, jūs tiešām mēģināt visus Eiropas uh, savienības instrumentus saskaņotā veidā izmantot, kur ir kopīgie mēķi, kopējās vērtības, lai nodrošinātu arī tātad kopējo ar politiku un saskaņot darbību. Nu, piemēram, definīcija, kas iekļaut pirmā panta, otrā punktā, apakšpunktā. Tur jau viss kārtība, bet kā tas, protams, ir pateikts, ka stabilitātes instrumenti, finanšu instrumenti tiek sasaistīti ar iespēju, lai garantētu attīstības sadarbības politiku. Tas, protams, ir mm, neapšaubām, bet īpaši skatos, ka tas ir tik visaptveroši un kā arī darbības dienests, tomēr neietver visas iespējamās darbības. Tad drīzāk būtu jārunā par to, ka pēc Lisabonas līguma ir patiešām jāpanāk, ka visas iespējas ir precīzi saskaņotas un izmantotas. Un es domāju, ka tas prasa, lai atsevišķus punktus mēs precīzāk formulējam. Tālāk par līdzekļu sadali. Nu, es piekrītu, ka. Trešajam punktam ir jākāpina šīs minimālās prasības, jeb slieksnes, un galu galā tas jau ir tieši tas, kam ir domāts stabilitātes instruments. Mani kolēģim ir taisnība, ka viņš norādīja, ka šīs minimālās sadaļas, kā tas tiek sadalīts starp 4. un 5. pantu, nu, ka tur tomēr ir jāprecizē, jo te varbūt varētu referents priekšlikumu saskaņot ar, ar komisijas sākotnējo pieeju. Nu, ir tad vēl dažas citas lietas, kuras varētu vēl papildināt. Kopumā tomēr uzskatu, ka Brantners kundze sagatavos ļoti labu priekšlikumu Tālāk tikai jāatrisina jautājums, piemēram, par pārvaldību. Un kā tad atrisināsim jautājumu ar pielikumiem? Tie ir veikt zināmas juridiskās jā, izmaiņas par deleģētajiem aktiem. Un tad es atsaukšos arī uz Brokungu, kurš jau norādīja, ka ir svarīgi, lai, lai īstenot šos arī jauktos līgumus. Tātad balstos uz deleģētiem aktiem. Savādāk koplēmuma procedūrā mums būs vēl jāskatās 3, 4 un 5 pantu. Paldies! Paldies, tālāk kādam kungs. Paldies, priekšsēdētē. Manuprāt, šis ir labziņojums, kas katrā ziņā mūs vienos neizšķels. Es augstu vērtēju šo nozīmīgo darbu, ko kolēģi Brantner ir ieguldījusi sagatavojot ziņojumu. Stabilitātes instruments ir viens no būtiskajiem, kas ļauj Eiropas Savienībai tiešām rēģēt un palīdzēt rīkoties krīzes situācijās. Es vēlos, lai tiešām Eiropas parlaments tiktu aktīvi iesaistīts un ņemt vērā arī tālākās iespējamās rezolūcijas. Šī, ja mēs tieši pieprasām, lai tiktu nodrošināt saskaņot sadarbības starp Eiropas komisiju un ārējās darbības dienestu, tas, protams, ir apsveicami. Manuprāt, svarīgi, ka tieši saskaņota darbības starp dažādiem dienestiem, tad tiks īstenota. Praksi pierāda, ka to vajadzētu arī kaut kādā veidā vienkārši formulēt savādāk, lai būtu labi rezultāti. Tālāk 54. 63. grozījums un arī 75. te, kur ir atsauce uz bija atsauce uz sabiedrības veselību, tagad ir svītrot. Vienlaikus mēs tomēr saprotam, ka tieši veselību un dažādu veidu slimību pandēmijas arī krīzes situācijas strauji sapilst. Un tāpēc jau tam vajadzētu speciāli pievērst uzmanību un tam risinājumu atrast arī, arī pēc konfliktu uh, situācijās. Arī tas, ko mēs ar komisāru Redingu runājam par biežiem par viltotajiem medikamentiem, Un tālāk, kur mēs skatāmies arī iepriekš um, otrā panta 1D punktā. Tie arī svītros atsauce uz dabas katastrofām. Es tāpēc tam aicinātu, kur mēs zinām post-conflict and post-disaster recovery, tātad atgūšanās arī pēc katastrofām. Paldies! Brantners kundze, lūdzu! Jums iespēja dot ļoti īsu atbildi. Jā, labi, paldies. Es tomēr gribētu atbildēt arī kolēģu komentāriem, jautājumiem. Paldies jums, cienītie kolēģi, par jūsu komentāriem. Un es domāju, ka tā bija tiešām tāda ļoti laba sadarbība par šo struktūru, kā jūs vairāk arī runājāt. Kāpinājums no 65 uz 70, tas tomēr ir arī vienmēr ar vienu mazāk nekā bija iepriekš, kas bija 73. Tātad tas īstenībā nozīmē samazinājumu salīdzinot ar līdzinēju situāciju. Bet Kuķerī kungs jau norādīja, ka stabilitātes instrumenta uh, viena no skaistām iespējām ir tieši, ka tas ļauj politiski rēģēt ļoti strauji. Un tieši tāpēc samazinājums 73 uz 75, protams, bija pārāk liels, un tāpēc mēs tomēr uzstām uz 70%. Jo gal galā tur ir vēl papildus cits iespējas, kuras jau mēs izskatījām, arī, ja mēs runājam par cilvēku radītām katastrofām, to iekļaušanu. Uh, Ja mēs vispār samazinām finansējumu, tad, nu, es nezinu, kā jūs to domājat to atrisināt. Tik daudz par uh, trešo pantu. Tālāk par jautājumiem, kas saistās ar pantiem par gatavību krīzes situācijās un krīzes novēršanu, vispār nepieļaušanu. Tātad vislabākais veids, kā mēs varam tērēt savu naudu, ir tieši šī profilakse. Ja mēs tad spējam iztērēt vienu eiro vislabākā veidā, tad vienmēr tas ir tieši preventīvās profilaktiskās darbības. Un, jā, protams, mums ir taupības pasākumi, mums trūkst naudas arī vienmēr izsakot, kas notiek krīzē, tajā situācijā, ka tā patiešām notiek. Tā kā es domāju, ka mums pirmkārt ir jātērē maksimāli daudz naudas tieši profilaksē, krīžu novēršanai. Tieši tāpēc strateģiski mums ir jādomā, vai mēs tiešām, kam mēs tērējam tā naudu. Un kā arī jau kolēģi teica, tad, protams, mums ir pietiekami daudz naudas, tad vispār varam arī nerunāt, jūs vienkārši to tērēt. Bet, ja jums ir ierobežot līdzekļi, tad jums ir jāskatās, kam to vislabāk iztērēt. Tāpēc labāk vajadzētu, protams, ie, ieguldīt novēršanā, nevis seku likvidēšanā. Tā ir strateģiska pieeja, un es labprāt to arī gribētu ar jums vēl diskutēt, bet katrā ziņā esmu pārliecināta, ka ieguldījumi profilaks ir daudz efektīvāki nekā seku novēršanā. Mēs redzam, kas nobijuši Jemen, Afganistānu un citur. Tātad tas ir tīri finansiāli un budžeta loģika, to tā arī pasaka. Par ilgtermiņa draudiem. Nu, dažkārt, protams, ka mums tas nozīmē jāsamazina un citi līdzekļi, un kādam tas jāatņem. Bet es domāju, ka esam labāk tad rīkoties šādā, kā atņemam šos draudu no situācijas Eh, kur mēs eh, esam paredzējuši finansējumu, tad tam varam samazināt. Kaut galā šādu draudu uzstādījums tas ir milzīgs, bet tikpat labi tad jau varētu arī rīkoties savādāk un panākt, protams, lai cīnamies par vispārējo budžetu pieaugumu. Tālāk, pretskunga komentārs, ka mums kaut ir aizgājis. Viņš norādīja, ka drošības instruments jāizmanto arī, arī attīstības politikai. Piedošana, nē, tas ir nepareizi. Šo instrumentu nevajag izmantot tātad attīstības sadarbībai. Ja mums ir ļoti konkrēts mērķis un ierobežots finansējums, tad mums ir jāizmanto tieši tādiem nolūkiem, kur citi instrumenti netiek izmantot. Es jums absolūti nepiekrītu. Tālāk, attīstības un rekonstrukcijas darbs. Un šīs veidošanas. Tad, uh, labi, jā, mēs katrā ziņā skatāmies šo pantu, kur ir uh, runāts par rehabilitāciju, par uh, absolūti svarīgās vitālas infrastruktūras atjaunošanu, arī tātad mājokļu atjaunošanu un publisko ēku atjaunošanu. Tas ir ļoti svarīgi, un mēs saprotam, ka tas ir domāts arī kā nodarbinātības veicināšanas pasākums un sociālās arī nodrošināt. Bet piedošana, tas atkal izklausās pēc attīstības sadarbības instrumenta, tieši tāpēc to gribu svītrot. Jūs zināt, ka jums arī pietiekami daudz elastīgi arī iespējas. Ja ir, protams, ārkārtas situācijas, tad jūs varat izmantot šo instrumentu. Mums nav runa par to, ka jebkurā instrumentā, protams, arī attīstības sadarbības instrumenti paredzinām elastību, un mēs nevēlamies, lai šeit finanšu stabilitātes, stabilitātes piedošanu instrumentu izmantotu mājokļu celtniecībai. Tas ir pilnīgi nepareizi. Piedošana, predis kungi, mums ir pilnīgi pretēji viedokļi, un es jums absolūti nepiekrītu. Un tas būtu pilnīgi pārspīlēts stabilitātes instrumentu izmantošanas nolūks. Un vēl papildus komisijas komentāri. Mēs zinām, ka jūs pieprasat komisiju šo iespējamo otrreizējo periodu pagarinājumu, jo jūs norādat, ka līdziniem instrumenti bieži vien arī apstājas. Un bieži vien tā, ka jūs īstenot projektu, tad tiek nodot tālāk citiem. Um, bet nu, mēs negribētu, lai stabilitātes instruments tagad labo citu instrumentu kļūdas. Mēs vēlamies, lai labos projektus paņem ilgtermiņa instrumentu, nevis šis instruments. Uh, kam jau tāpat arī ir maz naudas un kas ir domāts precīzi krīzes situācijā. Ja ir veiksmīgi projekti, kuri ir ļoti labi sākušies, tad ir svarīgi, lai tos pārņemtu citi instrumenti, kas ir ilgtermiņa instrumenti. Līdz ar to tā ir tāda strateģiska pieeja, un mēs zinām, ka līdz šim tas nav izdevies, bet vienmēr sakot, mēs taču nevaram vienkārši visu laiku uh, atņemt naudu krīzes rēģēšanas uh, līdzekļiem, ja jums nedarbojas citas lietas. Un lūk, tie svarīgākie jautājumi. Gaidu nepacietību jūs arī grozījums par eh, arī sabiedrību un arī viltotiem medikamentiem. Nu, jā, tur ir daudz citu jautājumu. Un pagājušajā nedēļā mēs runājam arī par grozījums attiecībā uz pēc katastrofu eh, novēršanu rīkošanu rīcību. Nu, man jau, protams, nebūtu nekas iebildums tam, ja šo instrumentu izmantot arī um, tāpēc katastrofu likvidēšanai, bet arī nevajag sajaukt lietas. Šis ir jāprecizē ļoti precīzi. Šis nav nekāds ekoinstruments. Jā, tie ir domāts arī draudi un citas lietas, drošības draudi. Mēs to varam izmantot tādā ziņā, bet tur ļoti precīzi tomēr jā, jāatrunā. Mēs zinām, ka tehniski, protams, tas ir līdz šim bijis sarežģīti, jo dažādi fondi nav īsti saskaņot, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka šos līdzekļus tērēm nepareiziem nolūkiem. Paldies, Barātneres kundze! Jā, es saprotu jūsu ideju par to, ka ir nepieciešams naudu izmantot tiešām risināmiem jautājumiem, nevis vienkārši izdabāt visiem. Un ja es ceru, ka jūs neuzskatīsiet, ka pusdienās tagad ir mūsu pēc e, katastrofas pasākums. Nu un tagad līdz 14. jūnijām jūs drīkstat iesniegt grozījumus, un lai jums labi garšo, tagad ir pusdienu pārtraukums. Yeah.